Okay, colleagues, we can start with... Kolēģi, mēs varam sākt runāt par piekto punktu. Mums ir paredzēta viedokļa ap apmaiņa ar Hansu Hogervorstu. Viņš ir starptautiskā grāmatīs standartu valdes priekšsēdētājs. Mēs sveicam Hogervorsta kungu Ekon komitejā. Viņš ir arī bijis Eh, Nīderlandes finanšu ministrs, un ir arī bijis arī mūsu komitejā, un tagad viņš ir IASB vadītājs, organizācija, kas jau daudz gadus izstrādā starptautiskos grāmatvedības standartus. Un mēs uzskatām, ka šī iespēja mums ir ļoti saulaicīga, ļoti svarīga. Mēs varam ar uh, Hogervorsta kungu runāt par uh, lietām, kas ir būtiskas saistībā ar grāmatvedību, e, ņemot vērā, ka notiek arī konceptuālā ietvara reforma. Vēl arī diskusijā jāņem vērā AFS 9, 4, jaunās um, idejas reformas, arī līzinga iestrādnes. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs temats, un ekon komiteja šie jautājumi interesē. Mums ir jāseko ar ļoti uzmanīgi tam, kas notiek grāmatvedības jomā. Un jāņem vērā arī jauno EFRAK pārvaldību un dialogu ir jāspēl, tad to mēs izņemam vērā, un tad, tāpēc arī ļoti silti sveicam Kugervorsta kungu, došu jums vārdu uzreiz, un um, došu jums desmit minūtes laika, jūs varat izteikt ievadu vārdus. Paldies priekšsēdētāji! Esmu ļoti priecīgs būt šeit kopā ar savu kolēģi Filipu Donžu. Uh, Es runāšu par IFRS un IASB. Es tiešām esmu pārliecināts, ka augsts kvalitātes grāmatvedība ir ārkārtīgi svarīga Eiropai šobrīd. Finanšu krīze ir likusi Eiropai saprast, ka ir jāmazina savu atkarību no banku finansēšanas un šā iemesla dēļ arī Eiropas Savienība grib izveidot kapitāla tirgus savienību. Un caur šo savienību uzņēmumam, uzņēmumiem ir jāsniedz labāka piekļuve kapitāla tirgiem. Es tiešām esmu pārliecināts, ka kapitāla tirgi var um, arī sniegt šo vajadzīgo skābekli visiem uzņēmumiem, kas ir izslāpuši pēc kredītiem, bet lai kapitāla tirgi funkcionētu labi, tie ir kārtīgi jāregulē. Uh, kapitāla tirgos tagad ir interešu konflikts likt īstermiņa domāšanu, un tad, kad eh, cilvēki regulē citu cilvēku naudas, ir nepieciešams stingrs likumiskais ietvers, lai izvairītos no ļaunprātībām šajā jomā. Grāmatvedības standarti ir neatņemama kapitālo tirgu pārvaldības mm, regulēšanas sastāvdaļa finanšu informācija ir ļoti svarīga uzticības vairošanai mūsu mm, tirgus ekonomikai. Un IASB cenšas nodrošināt šo pārskatamību un ticamību kapitāla tirgiem. Mūsu galvenais uzdevums ir turēt vai, vai arī uzturēt tādu godīgumu eh, tirgos. Pagātnē ISB ir cīnījusies ļoti, ļoti smagi, lai nodrošinātu caurskatamības ievērošanu, un investoriem tagad ir zināms, cik maksā akciju kapitāls un pensiju dokumentācija, un viņi vairs nespēja slēpties aiz kaut kādām schēmām, un visos šajos gadījumos ir bijuši arī gadījumi, kad uzņēmumi protestē ļoti izlēmīgi pret standartu ieviešanu. Mēs liekam privātiem tirgiem rīkoties disciplināti. Un šī disciplīna ir privātos tirgos ir ārkārtīgi stingra, daudz stingrāk nekā tie noteikumi, kas tiek likti no valdību puses daudzos valsts tirgos, teiksim, saistībā ar pensijām. Droši vien zināsiet, ka ko, komisija šobrīd izvērtē AIFRES ietekmi Eiropas Savienībā, un mēs um, negaidām, ka uh, šajā uh, izvērtējumā tiks būs rezultāts, ka iPress ir perfekts, jo tā tas nav. Mēs zinām, ka pēdīgs būtu šāds, ka principā iPressam ir bijusi tāda pozitīva ietekme uz Eiropas ekonomiku, un tagad es gribētu arī paskaidrot, kāpēc es esmu tik optimistisks. Vispirms iPress sniedz Eiropas Savienībai vienotu grāmatvedības valodu pirms pieņemšanas. Eh, Eiropas Savienībā tika izmantots apmēram 15 grāmatvedības sistēmas. Eiropas eh, pensiju fondi, institucionāli investori, kreditori eh, cīnījās ar šīm dažādām izpratnēm, valodām, jo šīs te grāmatvedības valodas netika savstarpēji tulkotas. IFRS ieviešana, mm, tas bija ļoti liels sasniegums investoru uh, Eh, aizsardzības ziņā šeit ir lielāka caurskatamība, iespēja arī salīdzināt, nodrošinot investoru intereses. Un um, nacionālajie vecpapīra regulātori, kas šobrīd ir ESMA apvienojušies, eh, beidzot eh, spējas salīdzināt informāciju pār robežām investētājiem ieguvums nozīmē arī ieguvumu uzņēmumiem. Tagad ir grāmatvedības ziņā vienots spēles noteikumi un ir iespēja izmantot vienu vienotu grāmatvedības valodu visā Eiropas Savienībā, un tas arī ļauj ietaupīt izmaksas. E, Tā kā AFRS e, ir paraugs no Eiropas Savienības puses, pārsvarā visa valsts tam sekoja. Un šobrīd 114 valstis ir pie, pievienojušās sistēmai, un 12 daļai izmanto. Uh, Visa Eiropa, Latīņa Amerika, Kanāda, lielākā daļa Āzijas valstu, visi, visas šīs valsts izmanto AFRS valodu grāmatvedības standarta ziņā, un šis izplatās arī Ķīnā un Āzijā. ASV vēl nedaudz turas pretī, bet Eiropas uzņēmumi var izmantot um, šo pieju, tad, kad kotē savus uzņēmumus Amerikas uh, tirgos. Uh, AIFRES izplatīšanās vis eh, Eiropā ir mm, dod milzīgi ieguvumu Eiropas investētājiem, piemēram, pensiju fondos, fondiem ir eh, jānodrošina iespēja dinamiski investēt, dodot labu atdevi no pensiju fondiem. Tagad, pateicoties AIFRES, eh, ļoti labi var saprast, ko nozīmē finanšu atskaites no Brazīlijas, no Korejas, no Āfrikas valstīm un Eiropas uzņēmējiem AFRS nozīmē arī būtisku izmaksu samazināšanu, kapitāla izmaksas ir samazinājušās un arī ārvalstu filiāļu grāmatvedības izmaksas ir samazinājušās. Lielākā daļa no 114 valstīm, kas pieminējušās AFRS, ir, ir pieņemušo sistēmu lokāli to neadaptējot. Tas protams, nenozīmē, ka viņi pilnībā visu piekrīt no mūsu standartiem, bet visiem ir saprotams, ka ja visas valstis sāks tagad kaut ko lokāli adaptēt, tad uh, arī izzudīs visi šie ieguvumi, kas izriet no tā, ka tagad ir vienot standarta sistēma. Tad, tad būtu atkal ļoti daudz nacionālo standartu. Eiropa arī ir pieņēmusi visus mūsu standartus ar nelielām atkāpēm, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība ir varbūt atbrīvojusies no savas suverenitātes grāmatvedības standartu vidu. Eiropa nepie, nepieņem bez ierunām visus standartus. Un Eiropā ir ļoti sarežģīta apstiprināšanas procedūra. Te ir IFREK, te ir komisija, Eiropas padome un arī parlaments Un mēs IASB ļoti labi saprotam, ka ja mēs neņemsim vērā Eiropas ieguldījumus standartu izvērtēšanā, tad mēs varētu apdraudēt visu šo apstiprināšanas sistēmu. Un tātad mēs neuzskatām, ka Eiropa ir pašsaprotama lieta, mēs strādājam ar to, bet tomēr es, mēs ceram, ka Eiropa saprot, ka mēs esam globāla organizācija un nevarētu uzskatīt, ka mēs uzklausām tikai un vienīgi Eiropu. Mums ir arī ne Eiropas sastāvdaļas mūsu organizācija organizācijām. Es esmu pārliecināts, ka arī Eiropa AFRES kritiski vērtē, un mēs arī skatāmies, vai šī kritika ir pareiza. Mēs saprotam, ka finanšu atskaites varētu ir, ir kļuvušas garākas, sarežģītākas, un arī mēs saprotam, uh, to investētāju raizes, kas ir ievienošies neprecīzos novērtējumos un nesaprot eh, precīzi šo vērtējumu. Mēs arī mm, saprotam visu šo retoriku ap to, ka dažkārt par zemu tiek novērtēti pasīvi un aktīvi tiek pārvērtēti par augstu. Eh, mēs ļoti uzmanīgi ieklausamies, kritika, no, nu, no otras puses mēs negribam iekrist īpašo interešu mm, valgos. Mēs uzskatām, ka centrālajai bankai tomēr ir jābūt neatkarīga no industrijas, no politikas, um, finanšu krīze un regulatīvā funkcija. Šeit mums, protams, jāņem vērā šīs īpašās intereses, jāuzklausa visas puses, bet ir jālem neatkarīgi Dāmas un kungi, mēs arī atbalstam Eiropas ambīcijas, vēlēšanās radīt kapitālo tirgu savienību eh, šādu vienotu grāmatvedības standartu eksistence un izmantošana, kā piemēram AFRS standarti, ir neatņemams elements, lai šī ambīcija īstenotos. Kapitāla tirgi var funkcionēt labi tikai tad, ja ir laba regulēšana, un AFRS ir ļoti būtiska daļa no šī regulējuma un aiz IASB nu, ir gatava palīdzēt Eiropai, sniedzot rīks un atbalstu, lai ambiciozie mērķi tiktu arī sasniegti. Paldies, un es gaidu jūs jautājums. Your... Paldies par jūsu interesanto ievadrunu. Tūlīt došu vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties. Pirmā, e, pirmais izteiksies um, tautas partijas grupas koordinātors Burker Baltskungs. Starptautiskā grāmatvedības standarta padome pašlaik strādā pie apdrošināšanas eh, līgumiem un eh, pie starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem IFRS 4. Taču tas viss ir jāskata kopā ar jaunajiem finanšu instrumentiem. Kā jūs nodrošināsiet, lai šie abi standarti būtu savstarpēji saskanīgi un atbilstīgi? Un kā jūs nodrošināsiet, lai. Mm, apdrošināšana tiktu skatīta tā visaptvaroši nākotnē. Jūs, eh, kā IASB padomas eh, vadītājs, eh, iestāties par tālāku harmonizāciju ar Eiropas Savienību. Es gribētu šeit izteikt nelielu kritiku. Es gribētu zināt, vai šeit tiks ņemti vērā proporcionalitātes principi. Es domāju, ka izaugsmas un progresa darba kārtībā uh, Uh, mums vajadzētu galvenokārt domāt par MVU uh, finansēšanu. Šie starptautiskie standarti, diemžēl, ir um, diezgan dārgi, un varbūt vajadzētu pārskatīt bilanču direktīvu, un šādā veidā varētu nodrošināt tālāku harmonizāciju. Paldies! Thank you very much. Mm, paldies! Mēs esam pabeiguši IFRS 9, IFRS 4 mēs vēl skatām. Tātad mēs to skatām gan pēc satura, gan arī politiskā ziņā. Un jāsaka, ka politiskā ziņā šī situācija ir ārkārtīgi smaga. Te ir ļoti runa par tādu ļoti smagu industriju. Mums vēl ar vienu ir jāpieliek punkts IFRS 4. Nesam noteikuši vēl galu datumu, un mums arī ir jāņem vērā šī savstarpējā saikne ar IFRS 9. Mēs noteikti ņemsim to vērā, bet vēl neesam pabeiguši sarunas par šiem jautājumiem. Grāmatvedība un ilgtermiņa investīcijas. Vislabākais veids, kā investēt, ir pirkt akcijas uzņēmumos. Uh, Tiklīdz kā nauda tiek ieguldīta, tā tur ir un tā nekur nepazūd. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai investoriem būtu uzticība uh, uzņēmumu līdzekļiem, lai viņš varētu justies tā, ka viņš var uzticēties šim uzņēmumam. Un tieši tāpēc arī standartiem ir jāsniedz maksimāla caurdzmība investoriem attiecībā uz uzņēmumu sniegtajām iespējām, bet arī riskiem, ar ko šis uzņēmums varētu saistīties. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā visus slēptos riskus, visas slēptos pasīvus bilancē, un tieši tāpēc šie standarti ir tik nozīmīgi. Attiecībā uz MVU, ja MVU nav kotēts piršā, tad, protams, ar IFRS te nav nekādas saistības. MVU nevajag ievērot visus šos sarežģītākos standartus. Tas nav mūsu lēmums, tas ir vērtspapīra regulātoru lēmums. Ja viņi uzskata, ka IFRS ir jāpiemēro visiem uzņēmiem, kas ir kotēti biržā, tātad, ja te ir atšķirības starp MVU un lielākiem uzņēmumiem, tad līdz šim vērtspapīra regulātori ar ļoti lielu vairākumu ir teikuši, ka tiklīdz uzņēmums ir uh, kotēts biržā, tā ir jāievēro IFRS 9, jo šeit ir runa arī par citu cilvēku naudu, un tieši tāpēc šie standarti ir jāņem vērā. Taču tas ir vēstpapīra regulātoru lēmums, tas nav mūsu lēmums. Savos standartos mēs mēģinām izvairīties no komplicētības. Es gribētu vēlreiz norādīt, ka mēs strādājam pie atklātības datu atklāšanas programmas, un mēs mēģinām darīt visu iespējamo, lai uzņēmumiem būtu vieglāk sniegt eh, šādu caurumu informāciju un lai finanšu pārskati vairs nebūtu tik gari. Paldies sociāldemokrāta grupas vārdā izteiksies Serbaijas kungs. Par priekšādātāju kungs, eh, es gribētu zināt, kas pašlaik ir Mm, izdarīts attiecībā uz IFRS, un vai jūs vēl saskarāties ar kādām problēmām valstīs, un ko jūs esat mēģinājuši darīt, lai situācija atvieglotos. Tāpat es gribētu runāt par investoriem, jo viņiem ir jāzina, ar kādiem riskiem saistās uh, uzņēmumi. Tas pats attiecas arī uz sabiedrību. Uh, pēdējos mēnešos uh, daudzās valstīs, tā skaitā arī Beļģijā, uh, Eh, reģionu komiteja un citas iestādes ir eh, runājušas par eh, dažādu standārtu piemērošanu, par starptautiskajām normām. Īstenībā ekonomiskā ziņā būtu izdevīgāk visu paveikt vienā gadā, tātad sniegt pārskatus par vienu gadu. Kāda ir arī saistība attiecībā uz reģioniem un dalību valstīm, vai šeit pastāv kādas atšķirības? Mēs runājam par izdevumiem un parādiem, bet mums ir jādomā arī par tīrajiem parādiem, par naudu, kas tiek ieguldīta valsts tālāk attīstībā. <laughs> yes, my, my colleague will be able to answer the second. Uh... Mans kolēģis varēs atbildēt uz otro jautājumu daļu franciski. Kādas tad ir galvenās problēmas, ar ko saskaras uh, valstis visā pasaulē, īstenojot IFRS? Mēs saņemam ļoti daudz sūdzību par sarežģītību, ļoti bieži uh, šī sarežģītība rodas tāpēc, ka uzņēmēja darbībā ir sarežģīta. Daudzos uzņēmumos ir iekļautas arī pensijas. Pensija ir ļoti komplicēts instruments un par to sniegt pārskatus ir ļoti grūti. Tāpat arī ir derivāti, tad atvasināt finanšu instrumenti, kas arī visu sarežģīja. Taču Ja ir runa par uzņēmumiem ar vienkāršiem uzņēmējdarbības modeļiem, tad IFRS nerada grūtības. 140 valstis visā pasaulē ir pieņēmušas IFRS, un nedaudz no šīm valstīm ir saskārušās ar milzīgām problēmām. Arī e, jaunatīstības valstis tādas kā Brazīlija, Koreja, Malāzija, Singapūra Šīs valstis var piemērot mūsu standartus bez lielām problēmām. Nesen tikos ar audita firmām un gribēju zināt, ko tās domā par šo standartu ievērošanu šajās valstīs, un saņēma atbildi, ka šie standarti ir ļoti augsti, īsnībā to var salīdzināt ar situāciju Eiropā. Par otro jautājumu, nezinu, vai es to pareizi eh, sapratu, uh, ja ir runa par grāmatvedību, tad gribētu teikt, ka grāmatvedība nav mūsu organizācijas kompetencē. Tie neesam mēs, kas nosaka standārtus, piemēram, pašvaldību grāmatvedībai. Mēs zināmā mērā pie tā strādājam, tāpēc, ka mēs mēģinam Eh, nodrošināt caurdzamību. Protams, ka, ja runa par privāto grāmatvedību, jūs runājāt par investīciju amortizāciju ekonomikā ilgtermiņā. Ja mēs pastāmies uz šo ideju, tad šķiet, ka valstis eh, neievēro uh, eh, IASB standartus. Dažkārt tas tiek darīts attiecībā uz uh, budžeta grāmatvedību, uz ieņēmiem un izdevumiem, bet atklāt sakot, mums šeit ir maza teikšana. Paldies. Tagad nākamā runātāja Keija Svinbērna. Paldies. Paldies par jūsu komentāriem. Tomēr Es jūtos vīlusies, kā SV izmanto savus standārtus, nevis IFRS, un īsnībā šādā veidā m, mm, mēs nevaram īsti redzēt cauri viņu uzņēmumiem. Simons Samuels uh, Financial Times uh, nesen rakstīja, ka bankām vajadzētu iet tālāk par IFRS 9 un vajadzētu atklāt, kādi ir zaudējumi katru gadu salīdzinot ar sagaidīto, un vajadzētu arī norādīt uz risku pārvaldību. Jūs nesen, jūs teicāt, ka jūs nesen esat pabeiguši IFRS 9 pārskatīšanu, vai jūs ņēmāt vērā šādu rīcību, un vai jūs Domājat, ka IFRS vajadzētu piemērot arī korporatīvajām finansēm tādās globālās finanšu iestādēs? Vispirms jūs īsais komentārs par ASV. Jā, patiešām tā ir liela vilšanās, ka ASV vēl neizmanto IFRS. Mums ir jāskatās, kas notiks tālāk. Šī ir liela valsts, tā ir ļoti liels kapitāla tirgus un arī ļoti gara pieredze savu standartu izmantošanu. Tieši tāpēc Eh, mūsu situācija ir savādāka. Es gribētu teikt, ka ASV varētu pieņemt līdzīgu lēmumu kā Japāna, proti Japāna atļauj um, privātiem uzņēmumiem izmantot IFRS. Tas būtu solis uz priekšu ASV, ja, ja ASV pieņemtu šādu lēmumu, bet tas vēl nav pieņemts. Es arī darbojos Finanšu stabilitātes padomē, uh, IASB. Mēs esam runājuši par šo disclosure darba grupu. Viņi ir paveikuši izcilu darbu, tātad te ir runa par datu atklāšanu daudz augstākā līmenī nekā tiek pieprasīts IFRS ietveros. Īstenībā, ja ir runa par risku atklāšanu un par risku tālāku attīstīšanu, tad īstenībā to var izmantot arī IFRS pārskatos, jo uh, Tās ir prasības, kādas arī mēs esam paredzējuši. Bet, eh, protams, pirmkārtām ir jānorāda uz to, ka mēs saņemam ļoti daudz kritikas attiecībā uz to, ka mūsu pieprasītie dati ir pārāk eh, tālajoši, pārāk plaši, jo īpaši ir runa par eh, MVU. Taču šī darba grupa īstenībā strādā pie tādiem jautājumiem, ko arī mēs eh, savos standartos pieprasām. Thank you. Now. Paldies. Alde, ne Kora, vēl gribēju uzdot jautājumu. Paldies. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai izteiktos savā dzimtajā valodā. Pagaidīšu, lai jūs varat uzlikt austiņas. Es eh, gribēju jums uzdot jautājumu ESMA veica pārskatu par šo standārtu piemērošanu un šķiet, ka finanšu dienesti izmanto atšķirīgas metodas, lai izvērtētu, piemēram, atvesinātos finanšu instrumentus, un tad, kad tiek veiktas stresa pārbaudas, tad atklājās, ka ir 19 rezultāti attiecībā uz eh, tālāko darbu, un tas ir tikai tāpēc, ka tiek izmantotas atšķirīgas metodas. Un vēl par birokrātijas samazināšanu no MVU. Komisārs Timermans arī ir izvēlējies šo pieju, taču grāmatvedības eh, direktīva ir uh, noteikusi konkrētus noteikumus MVU attiecībā uz grāmatvedību, lai MVU šie noteikumi būtu vienkāršāki. Vai jūs domājat, ka varētu turpināt uh, vienkāršot metodas MVU. Filips Anžū atbildēs uz jautājumu par MVU, bet es tagad atbildēšu uz pirmo jūsu jautājumu daļu. Pirmkārtām, ESMA veic ļoti labu darbu, izgaismojot šīs problēmas. Savā ievadrunā es jau teicu, ka nav nekāda veida, kā nacionālajie regulātori varētu salīdzināt finanšu pārskatus, jo tie ir rakstīti atšķirīgās valodās. Tagad, izmantojot uh, IFRS, visas šīs problēmas beidzot ir redzamas, un beidzot regulātoriem ir iespējams uh, veikt īstenošanas darbu. Tas ir viņu darbs, tas nav mūsu darbs. Tātad regulātoriem ir jāskatās, lai mūsu standārti tiktu pareizi piemēroti. Mēs eh, to tikai un vienīgi apsveicam. Ir panākts liels progress, bet, protams, vēl ir daudz darāmā. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ESMA. Viņiem ir iespēja, ka ir pārāk daudz dažādības, un viņiem liekas, ka tas varbūt ir dēļ mūsu standartiem, tad viņi nāk pie mums un lūdz mums standartus mainīt. Mēs parasti viņus ļoti uzmanīgi uzklausām, un dažkārt mēs arī izmainām standartus saskaņā ar viņu ieteikumiem. Tātad šeit ir vajadzīga ļoti laba, cieša sadarbība starp standartu radītāju IASB un ESMA. Tieši to mēs arī pašlaik darām, un mums ir saprašanās memorands starp abām organizācijām, un mēs ļoti bieži kontaktējamies. Par eh, MVU un par grāmatvedību. Pirmā kārtām, kā ISB, mēs eh, neiejaucamies eh, Eiropas grāmatvedībā. To dara komisija. Tā ir daļa no procesa. Taču esam izveidojuši standartus MVU pēc daudzu jaunatistības valstu un arī Pasaules bankas lūguma. Tas tika darīts jau 2009. gadā. Diemžēl šie standarti Eiropā ir ļoti maz piemēroti, jo Eiropas Savienība tos nav pieņēmusi. Tātad šie standarti ir, bet tie nav daļa no Eiropas tiesību aktiem. Dažas valstis ir nolēmušas pieņemt šos standartus uh, konkrētiem uzņēmumu veidiem savā jurisdikcijā. Tas ir pāris dalībvalstis. Taču lielākoties šie standarti tiek izmantoti tikai brīvprātīgi. Tie ir ļoti noderīgi, piemēram, ja ir runa par finansēšanu. Ja MVU vairs nesaņem finansējumu no bankām, bet gan no kapitāla nodrošinātājiem, tad uh, MVU vajag sniegt informāciju par savu finanšu darbību tādā veidā, kas ir uh, saprotama visai Eiropai, ne tikai tai valstī, kurā MVU atrodas. Šis produkts būtu ļoti liederīgs, lai nodrošinātu komunikāciju MVU, e, tādiem MVU, kuriem ir vajadzīgs kapitāls. Bet šis lēmums ir jāpieņem Eiropai. Mēs te vienkārši sēžam un gaidām, lai jūs pieņemtu lēmumu, lai jūs izlēmtu, kas jums īsti ir noderīgi un kas nē. Paldies! Goe vārdā Viegas kungs. Paldies! Mēs šķiet, ka esam tagad eh, attīstījušies. Mums tagad ir valsts kapitālisms, un mēs redzam, ka šis režīms ir viens no monopolistiskākajiem kapitālismiem. Daudziem lieliem uzņēmumiem ir ārkārtīgi liela vara. Šādā sistēmā regulējošām iestādēm ir ārkārtīgi liela nozīme. Eiropas Savienībā tās piedalās ļoti svarīgās debatēs, un saistībā ar šīm debatēm es gribētu uzdot vairākus jautājumus par IASB un uh, tās pārvaldību. Šī institūcija pieņem ļoti būtiskus lēmumus Šie lēmumi ietekmē desmitiem tūkstošus uzņēmumu, un šiem lēmumiem arī ir ļoti liela nozīme, ja runa pār nododamo informāciju. Tieši to ņemot vērā, es gribētu zināt, kāds ir mūsu viesu viedoklis par iest iestāžu demokrātiskajām robežām, tātad vai IASB ir kaut kādas robežas. Mēs zinām, ka finansējums galvenokārt nāk no privātā sektora. Kopš 2008. gada ir arī valsts elements, bet es gribētu zināt, kāds ir šis privātās naudas īpatsvars IASB finansēšanā. Mēs zinām, ka padomes locekļus galvenokārt nozīmē lieli uzņēmumi. Daudz no tiem nāk no lieliem uzņēmumiem, un īsnībā šeit arī parādās neatkarības problēmas. Šīs debates ir ļoti interesantas, un uh, tās aptver ļoti daudzas Eiropas politikas jomas. Tieši tās mēs arī mēģinam apšaubīt, tad mēs mēģinam apšaubīt veidu, kā šī iestāde tiek vadīta. Tātad te ir runa par standārtu radīšanu un par šo standārtu izpildi, vai mēs šīs divas tik svarīgās funkcijas vienotrus nošķiram. Tātad šie ir mani jautājumi par, uz, par jūsu organizācijas um, vadīšanu. Liels paldies par šo ļoti atklāto un svarīgo jautājumu. Mēs saņemam ārkārtīgi daudz jautājumu par mūsu organizācijas vadību, un tu nav nekā nepareiza. Pirmkārtā mūsu galvenā iestāde ir valsts iestāde, tā ir kontroles institūcija, kur ir iekļauta vēstpapīra regulātori no visas pasaules, un tās ir valsts iestādes. Viņi um, nozīmē mūsu padomes locekļus, tad, tad Te nav runa par uzņēmumiem, te ir runa par um, valsts cilvēkiem. Agrāk uh, varbūt šie padomas locekļi ir strādājuši uzņēmumos, bet, piemēram, mūsu padomas priekšādātājs ir uh, Francijas uh, finanšu tirgu iestādes bijušais priekšādātājs. Es arī pats agrāk biju, esmu bijis valsts ierēdnis un tagad darbojos padomē. Tātad mums ir šī valsts virsiņa, tad valsts uh, vadība, kas nosaka mūsu padomas locekļus un kas īstenībā ietekmē mūsu organizācijas darbu kopumā. Attiecībās finansējumu divas trešdaļas no naudas nāk no valsts avotiem, no valdībām, no vērtspapīra regulātoriem, balstoties uz IKP. Eiropas Savienība ir viena no lielākajām ieguldītājām mūsu budžetā. Tātad vairākums ir valsts, un mēs mēģinām, lai nākotnē šī valsts daļa būtu vēl lielāka nekā pašlaik. Pats svarīgākais ir tas, ka mūsu padomas locekļi ir absolūti neatkarīgi. Nevienam no viņiem nav nekādu saikņu ar privātām komerciālām organizācijām. Viņi ir darbojas uz pilnu laiku, uh, bieži vien te ir, var atcerēties, ka, piemēram, Eiropā uh, šādās iestādēs var darboties cilvēki, kuriem vēl ir kaut kāda saistība, uzraugoša funkcija kādā uzņēmumā. Mēs, IASB, mēģinam panākt, lai šie cilvēki būtu absolūti neatkarīgi. Tāpat arī es uzskatu, ka mūsu kontrolas ir vienas no cauredzamākajām um, uh, kādas vien ir iespējamas eh, jebkādās finanšu institūcijās pasaulē. Visas mūsu sanāksmes ir publiskas, tās var skatīties internetā pilnīgi jebkurš. Visi mūsu padomas dokumenti ir publiski pieejami, sabiedrība ar tiem var iepazīties. Padomas locekļiem eh, tiek liekts eh, organizēt privātas tikšanās ar vairāk kā pieciem padomas locekļiem, tātad viņi šādā veidā nevar uh, iepriekš izlemt, eh, kas tiks nolemts padomas sēdēs. Mēs mēģinam nodrošināt, lai šīs procedūras ļautu mums sniegt pilnīgu neatkarību. Mēs esam privāta organizācija, taču mums ir tāds, tāda publiska pārvaldība, un mēs sevi uzskatām par tādu organizāciju, kas darbojas publiskās interesēs, un mēs vienmēr ņemam vērā sabiedrības intereses. Paldies! Zaļo koordinators Sens Gīgolds. Es gribētu paturpināt šīs diskusijas. Jūs sākumā atsaucāties uz neatkarības principu, un jūs to salīdzinājāt ar ECB darbu. Es varētu akceptēt to, ka ECB ir lielāka iemesli būt pilnībā neatkarīgām, jo uh, valdības jūt vilinājumu saņemt sev finansējumu no centrālās bankas finansēm, taču tiek uh, veidoti grāmatvedības standarti, es īsti šeit neredzu nekādu politisku teoriju, kas uh, ļautu sniegt argumentu šim īpašiem statusam. Parasti jūsu funkcijām vajadzētu būt saistītām ar publiskām starptautiskām organizācijām. Uh, Šādos ietvaros jūsu darbs būtu vēl ar vien ļoti svarīgs. Protams, ir ļoti svarīgi noteikt standartus visai pasaulē, taču tādā demokrātiskā reģionā kā Eiropā nav tipiski tas, ka padomas locekļus, kas nāk no Eiropas, neievēl Eiropas parlaments vai citas publiskas organizācijas. Es varu akceptēt to, ka Ķīna, kas nav mm, demokrātija, uh, netiks pārstāvēta ar cilvēku, kas tiek demokrātiski ievēlēts, taču Eiropas pārstāvis vajadzētu ievēlēt balstoties uz Eiropas demokrātijas tradīcijām. Tāpēc es gribētu zināt, kad jūsu organizācija nodrošinās šādu demokrātisku uzraudzību jūsu struktūrām. Es dzirdēju, ko jūs teicāt par mm, monitoringu padomi un padomas locekļiem, bet tas īsti neatbilst demokrātijas principiem. Jā, jā, protams, mēs neesam tas pats, kas centrālā banka, taču es domāju, ka mums ir vajadzīga mūsu neatkarība. Mēs veidojam standārtus, kas ļoti ietekmē uzņēmumus. Agrāk ļoti daudzās valstīs standārtu noteikšana bija privātā sektora lieta. Tā arī vēl ar vien ir. Bieži vien standārtu noteicējiem ir kaut kādas blakus funkcijas privātajā sektorā. Tas mums nav akceptējami. Pašlaik mēs mēģinam veidot jaunus standartus un jūtam ļoti lielu uh, pretestību no privātā sektora uh, par nomu, tātad viņi vēlētos, lai tas vēl ar vienu ir bilancē. Es domāju, ka mūsu neatkarība tikai un vienīgi palielināsies. Jā, mēs esam privāta organizācija, mēs neesam demokrātiski ievēlēti. Es īsti nezinu, vai parlaments gribētu ievēlēt grāmatvedi. Galu galā jūs neievēlat visus Eiropas publisko organizāciju biedrus. Nu, galvenokārt eh, tas tā tomēr tiek darīts, un jūs nesat grāmatvedis, jūs esat standartu noteicējs. Jūs nesat grāmatvedis, jūs esat standartu noteicējs grāmatvežiem, un tā ir ļoti liela atšķirība. Šos argumentus, ko jūs pieminējāt, varētu izmantot runājot par eh, visām ekonomikas politikas jomām. Tā ir ļoti liela atšķirība. Yeah, Jā, Nu, ja dalībvalstis izvēlētos un teiktu, ka lūk, mūsu standarti tiks arī tālāk izmantoti un varētu tā kļūt par kādu starptautisku līgumu organizāciju, tad, nu, gribu teikt, ka līdz šim pasauli īpaši lielu vēlēšanos uz to nav izrādījusi. Visas šīs lietas ir diezgan sarežģītas tāpat laikā. Es domāju, ka ļoti svarīgi paturēt zināmu neatkarības pakāpi, lai mēs varētu pas, pasargāt sevi no inter, komerciālām interesēm, un tas ir tieši tas, ko mēs arī darām. Thank you. Paldies, priekšādātais turpina. FDD pārstāvis. Ir kāds klāt? Jums ir kāds pārstāvis FDD? Nē? Tad tā, nākamais runātājs Bernārds Mono. Paldies, priekšādātāji jūsu iestādes pārvaldība nodarbojas ar lietām, kas tiek regulētas Eiropas līmenī. Visi šie salīdzinošie kriteriji, revīzijas uzņēmumi, te visi ar jums darbojas. Ir ziņojumā 2013. gadā tika teicis tas pats, kad Barņē tika iecelts par komisāru, arī viņš teica, uh, ka jūsu organizācijas pārvaldība būs viena no viņu prioritātēm, lai tā būtu starptautiska organizācija, kas sastopas ar dažādām kultūrām. Nu, jāsaka, tomēr šī ietekme no anglosaksoņu, anglosakšu modeļa tomēr ietekmē jūsu darbību. darbību. Jūs līdz ar to esat orientēti vairāk uz šo finanšu tirgu un īstermiņa rezultātiem, kā Anglijā un Amerikā. Un divi jautājumi. Uh, Pirmām kārtām, kā pārvaldība un finansējums e, tiks virzīts priekš no jūsu puses un kā garantēts pēc labāk tad pārstāvību gan nacionālā, gan Eiropas līmenī jūsu organizācijā. Un visbeidzot par saturu, Eiropa vēlas no jauna atsākt investīciju plūsmu un atjaunot izaugsmi. Vai jums nav bail, ka e, šajā gadījumā grāmatvedības normas, tādas kā tās ir, var ierobežot uzņēmumu spēju rīkoties? Uh, un drīzāk pievērsties īstermiņa rezultātu gūšanai, tā kā etējot ilgtermiņa mērķiem, respektīvi vērtību radīšanai. Uh, Jūsu pirmais jautājums. Kāda veida attīstības gribētu mudināt mūsu organizācijā? Nu, jāsaka, šobrīd apmēram divas trešdaļas neņemam nāk no publiskiem avotiem. Uh, bet, protams, neliela daļa ir arī pašieņemumi, piemēram, no grāmatu pārdošanas un tam līdzīgi. Tāpat arī atsevišķus ieņēmumus gūstam no privātiem padomiem. Nu, ideāls būtu tāds, ja turpmāk visi mūsu ieņēmumi būtu no valsts avotiem. Un to attiecīgi uzraucītu valsts uzraudzības pārvalde. Par ilgtermiņa investīcijiem runājot, kā jau teicu iepriekš, Mūs bieži apsūdz, ka, mēs, ka mums tirgus ir kā fetišs un mēs visu grāmatvedību vēlamies e, balstīt uz reālo vērtību. Nē, tā nav taisnība. Mums ir šis miksētais jauktais modelis. Un lielākoties grāmatvedība joprojām ir vēst, balstīta uz vēsturiskajām izmaksām, īpaši nefinanšu nozareis ir ļoti svarīgi to atcerēties. Un tāpēc tā vīzija kas ir mūsu grāmatvedīgas standartiem un ko vēlamies radīt, eh, šādā veidā tad radītu nu, tādu mākslīgu svārstīgumu un to nevēlamies. Labākais, ko varam darīt, ir nodrošināt pārskatāmību investoriem, radīt viņos sajūtu, ka viņi var uzticēties finanšu ziņojumiem, eh, pārskatiem, ko iesniedzam, un ka tie atspoguļo eh, ekonomisko realitāti. Uh, pēc iespējas labākā formā. Nu, tas ir labākais ieguldījums, ko varam dot ilgtermiņa investīciju nodrošināšanā, jo, protams, ka ilgtermiņa investoriem ļoti svarīgi ir šī uzticēšanās, un tas ir tas, ko mēs arī cenšamies darīt. Mēs varam mazliet vēl kaut ko pieminēt par valdes sastāvu un šīs anglosakšu kultūras ietekme. Baldē ir viens brazīls, viens korejietis, eh, Japānis, Dienvid, eh, Afrikānis, trīs amerikāņi. Nu, es nezinu, vai tiešām ir tā, ka lielākā daļa šeit tad būtu tā kā anglo-sakšu, anglo-amerikāņu kultūras pārstāvi. Nē, es domāju, ka tā gluži nav viss. Thank you. Now we can move to the catch. Nu, tad varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūru. Silvija Gulāra, lūdzu. Oui, merci, monsieur. Paldies. Jautājums, ko uzdeva Svens Gīgols, man šķiet ļoti svarīgs. Nu, man, mums gan nav nekas pret jums personīgi, protams, nē, to pašu jautājumu mēs uzdevām arī uh, uh, Bāzels komitejas priekšsēdētājiem. Šobrīd sastopamies ar problēmu, ka tās normas, kas ir fiksētas un kam, protams, ir ļoti būtiski ietekmi uz ekonomiku, ka tās tiek noteiktas nedemokrātiskā veidā. Uh, Un, kad jūs sakat, lūk, G20 starptautiskā sabiedrība, mēs, protams, ļoti ap, apzināmies, ka ir vajadzīga starptautiskā sabiedrība, bet vai tā jānotiek uz demokrātiskās kontrolas rēķina? Vai varam to pieņemt, ka tā tas turpinās? Es vienkārši gribu jums vaicāt, kā, ko jūs varētu likt priekšā no savas pieredzes? Ne jau tāpēc, ka vēlamies iznīcināt kaut ko no tā, ko jūs cenšies panākt sadarbībā ar citām valstīm, bet vai jums nešķiet, ka būtu šis tas liederīgs, ko varētu darīt, lai atjaunotu demokrātisko kontroli, piemēram, lūk, no parlamenta puses? Well, as, as said... Nu, kā jau teicu iepriekš. Es varētu gan iedomāties, bet līdz šim eh, tā tas, tas nav bijis tāds aktuāls jautājums, ka, piemēram, nākotnē dalību organizācijas tāda mums šobrīd nav, bet varbūt, ka tāda būtu. Šīs dalībvalsts, kas izmanto mūsu standarts, varbūt tad varētu būt tās, varētu mainīt šo pārvaldību, varētu to padarīt, teiksim, par tādu līguma organizāciju. Tas nav vienkārši, tas ir sarežģīti. Līdz šim kas ir mainījies mm, pavisam nesen, ir tas, ka mums iepriekš nebija pat uzraudzības valde. Tagad ir šāda uzraudzības struktūra, kur ir valsts iestāžu pārstāvi tā, no visas pasaules, un tas vismaz piedāvā tādu valstisku slāni, kontroli, kas, mūsuprāt, jau ir liels solis uz priekšu. Es ļoti atvainojos, bet jūs atkārtojat tikai vienu un to pašu. Problēma jau nav par šo līgumu un to, ka būtu šāds uh, slānis, bet demokrātiskas valsts un publiskas debatas, vai mums tiešām mums ir vienkārši uh, E, jāatsakās no tā, ka jūs varat jebkad izpildīt mūsu vēlmu, bet tomēr jums vajadzētu uzklausīt pilsoņus, kas saka, ka jūsu organizācija nestrādā demokrātiskā veidā. Lūdzu, nākiet klājā ar priekšlikumiem. Esiet proaktīvs, neatkārtojiet tikai šos vārdus, ka viss ir sarežģīti dzīvē, daudz kas ir sarežģīti, tos ar arī demokrātija nav vienkārši. We really, I mean, I don't know what Es tiešām īsti nezinu, ko jūs saprotat ar vārdu demokrātija, bet mēs cenšamies būt pēc iespējas atklātāk un pārskatāmāk sav, savā standartu noteikšanas procesā. Mēs esam atvērti pat visiem, mēs uzklausām ļoti daudz konsultatīvas komitejas, spēcīgs ieguldījums arī no jūsu puses, tāpēc es domāju, mēs esam ļoti iekļaujoša organizācija. Nākamā runātāja Pervanš Beres. Euh, Paldies priekšsēdētāji. Jūs atsaucāties uz šo uzraudzības grupu, bet gribu jums atgādināt, no kurien šī iniciatīva vispār cēlās. Tā nāca pēc tam, kad tika sagatavots ziņojums, to sagatavoja Radvana kungs šeit, šai parlamentā, pamatojoties uz pētījumu, kas tika eh, tā laika komisija Čārlī Makrīvī vadībā izstrādāts. Tur bija arī Tvīdī kungs un tika apšaubīta šī jūsu pārvaldības metoda. Un no tā arī izrietēja šī nepacieš, nepacie, nepieciešamība mobilizēties. Nu, atcerēsimies, ka amerikāņu projām jau šo standartus nemaz nepiemēro. Un tāpēc arī šī uzraudzības eh, padoma tika izveidota. Un tagad ir pagājuši seši gadi. Nu, apmierinātības līmenis jāsaka nav viss vēl, nu, īpaši uzlabojies nav. Es nebiju pirmā, kas uzdod šo jautājumu, jūs jau dzirdējāt šo lietu. Un te, nu, jāsaka, ir tāds, nu, divējāds viedoklis. No vienas puses jārunā par demokrātiju, jo nevar teikt, ka lūk, uzrakstiet grāmatvedības normu, ka tas ir tikai tehniski rakstura jautājums. Jūs ļoti labi zinat, tieši tāpat kā es, ka Pasakiet, ko jūs uzrakstat, un es pateikšu, ko tas eh, domā. Un šāda norma, protams, nevar būt kaut kāda absolūta patiesība. Ne, ne cipri, ne, ne standarti nav nekāda absolūta patiesība. Ir vajadzīgs laiks, lai to izstrādātu un formulētu. Tātad te ir virkne dažādu um, trumpju, kas nospēlē savu lomu. Un tajā brīdī, kad šāda norma jums standarts tiek izstrādāts, rakstīts, tad, nu, vajadzētu būt eh, domai ne tikai par finansējumu, par un to, kā šai kontekstā to uh, formulēt, bet arī kāds ir vispārējais kolektīvais priekšstats par to. Un tāpēc arī mēs uzstājam, un arī mani kolēģi to dara, ka vajadzētu ilgtermiņa investīcijas šai kontekstā. Pie manis vienmēr uh, vēršas ilgtermiņa investori, sakot, ka lūk, jūsu normas, jūsu standarti neļauj veikt ilgtermiņa uh, ieguldījumus un tā tālāk. Otrs jautājums par Eiropas pārstāvību. Es zinu, ka ne jau jūsu ziņā ir uzlabot Eiropas klātesību šādos starptautiskos formos, bet nu tāpat laikā tomēr gribu teikt, vai jūs e, nedomājat, ka jūs arī varētu padarīt šo Eiropas balsi dzirdamāku, un ja jā, tad kā? Es domāju, ka par to domā arī Eiropas pilsoņi, un visbeidzot. Es saprotu, ka esmu jau pārkāpusi savu atvēltu uzstāšanās laiku par demokrātijas jautājumu. Tajā brīdī, kad jūs domājat par vienu vai, vienu vai otru standarta definīciju, tad jāatceras, ka finanšu tirgū standartu piemērošana notiek FMI atbildībām, bet jūs esat neatkarīga organizācija ar savu valdi, kas pašregulējas, pašnosakās, pati visu izgudro, un līdz ar to faktiski netiek integrēta kaut kādā kopējā nostājā, un es joprojām uzskatu, ka tas rada zināmas problēmas. Un jūs ar savu stāšanos tās nekliedējāt, nekliedējāt arī manas bažas. Well, Gribu tikai vēlreiz atkārtot, ka Eiropa nav atdevusi suverenitāti, nav atteikusies no tās. Jo pēdējā instancē šo standartu apstiprina jūsu parlaments. Ja jūs tas pilnībā neapmierina, jūs šī situācija, ja jums nepatīk šie standarti, jūs varat tos noraidīt. Un tas drīzāk, protams, ir tāds gan arī kā atomierocis, bet tas nozīmē, ka Eiropā ir milzīgi tas, tāda svira rokās. Un e, daudzi vēlētāji citur pasaulē nerad uzskata, ka Eiropai šeit pārāk liels svārts sakāms, jo Eiropā ir tik ļoti strikta strikt apstiprināšanas procedūra. Un Ifrek nebūtu nav e, vienmēr, nu, tāds, kas, kam mēs pakļaujamies. Nē, mums ir diskusijas, nereti mēs neesam viens prāts. Uh, Un jāsaka, ka tāda publiska standarta noteikšana vienmēr nav veiksmes garants. Atkārtāšu to, ko teicu ievedvārdos, ka ļoti daudz no valsts sektora grāmatvedības un grāmatvedības standartiem ir ļoti kļūdaini, trūkumiem pilni. Daudzās valstīs, piemēram, nav skaidrs, kādas ir visas šīs pensijas saistību aprēķini un tā tālāk. Un ja daudz kas būtu, ja viss būtu redzams, tad problēmas būtu vēl lielākas. Un tāpēc šī demokrātiskais ietvers un standartu noteikšana tādā ļoti atklātā veidā nebūtu, nav kvalitātes garants. 10 seconds. This is not what I've asked. Tas nav tas, ko es vaicāju. Es vēlēju pārliecināties, ka tad, kad jūs sakat, ka jū, tas ir jūsu standarts, ka jūs ņemat vērā arī finanšu stabilitāti prātā. Uh, Un tāpēc es domāju, ka jums vajadzētu ciešākas saitnes ar IMF, jeb starptautisko valūtas fondu, bet, nu, pirmām kārtām, ka jau teicu, es esmu uh, finanšu stabilitātes valdes loceklis. Un tāpēc tā, nu, manuprāt, ir mana atbildība dot ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā, un es domāju, ka pārskatāmība ir dod milzīgi ieguldījumu stabilitātē. Uh, Eh, nu, tā tas bija vismaz līdz finanšu krīzē. Ja toreiz cilvēki būtu uzmanīgāk skatījušies banku finanšu pārskatos, tad viņi būtu redzējuši, ka bankām nav kapitāla. Tad viņi, bet cilvēki vienkārši izvēlējās uz to neskatīties, un tāpēc jā, jā, pārskatāmība pilnīgi noteikti ir svarīga. Un es domāju, ka mums tas spēcīgi loma spēlējama. Paldies, turpina priekšādātājs. Ļoti interesanta, liederīga diskusija. Uh, Kolēģi, nu, ja jūs ļausiet, tad es varētu teikt vienu. Ir skaidrs, ka šī komiteja ir ar savu sakāmu. Sakot, ka uzlabot šo situāciju joprojām var tīri no demokrātiskās atskaitīšanās puses attiecībā uz jūsu darbu. Bet tāpat laikā es gribu aicināt kolēģus pārdomāt un apspriest, ka mūsu rokā ir četri spēcīgi instrumenti Un ziņojumā mēs varam apspriest, kā tos labāk izmantot. Mēs ievēlam komisāru, kas, protams, ir valdes loceklis. Tagad mēs ievēlēsim jauno EFRA priekšsēdētāju. Tiks veidots jauns atskaitīšanās ies, attiecības ar EFRA. Mūsu rokās ir arī budžeta apstiprināšana un mēs deleģēto aktu procedūra, agrā komitoloģija kas var noderēt, un eh, kāda mums pieredze ar deleģēt aktiem ir tāda, ka ļoti daudz ko var darīt, lai tīri profilaktiski, preventīvā posmā mēs varētu daudz ko darīt, jo, protams, nu, nevar tai brīdī vienkārši, ka paliek jā vai nē, tiešām kā tāds atomierocis podziņu nospiest vai nē, tik tālu nevajag novest, bet es domāju, ka refrekt varētu diskusijas jau savlaicīgi ir izcināties, nu, to mēs sakam paši sev, ne jums tik daudz. Es domāju, ka mēs varētu labāk izmantot šos četrus instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā un tādā veidā veidot spēcīgākas, pamatīgākas attiecības ar jums un efrakt. Es domāju, debats bija liederīgas un domāju, ka mm, ziņojuma sagatavošanas gaitā mēs šajā, pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies, droši vien arī nonāksim dialogu ar jums. Paldies! Paldies, ka ieradāties, paldies kolēģiem! Un tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. the regulation on money market. Un tālāk. Naudas tirgus fonds. Gilas ziņojums. Esam saņēmuši ziņojumu projektu. Te iekļaut arī jauni priekšlikumi attiecībā uz komisijas tekstu. Es domāju, ka arī šai kontekstā būs ļoti dzīvīgas debatas un tūlīt pat došu vārdu Nīnai, lai viņa tad no rīta liek mums šo saziņojumu priekšā. Paldies priekšādātājiem! Nu tad sākšu. Sākšu atgādinot kolēģiem, kāds ir grafiks. Kopš pirmās viedokļu apmaiņas 13. oktobrī esmu organizējis apaļā gada diskusijas, bija arī videokonference ar SEE, SEC, un arī bija ļoti daudz eh, tikšanos ar sektoru pārstāvjiem, regulēta, regulēju šo iestāžu pārstāvjiem, mēnu referiem un tā tālāk. Es iesniedzu ziņojumu projektu 11. novembrī, un no tā jūs redzēsiet, ka pārsvarā pievērsos tam, kā vērsties pret sistēmiskiem riskiem naudas tirgus, jeb NTF eh, kontekstā aizsargājot nodokļu maksātāju intereses. Es nevēros šeit atkārtot no jauna un iedziļināties detaļās, kas tie tādi NTF ir. Tie, kam tas interesē, viņiem ir bijis ļoti daudz laika un iespēju ar to iepazīties, bet es gribu gan atgādināt visiem, eh, kāpēc esam šeit un kāpēc šis ziņojums ir mūsu priekšā. Tas tāpēc, ka diemžēl eh, tam visam bija ļoti liela nozīme krīzes kontekstā kopš Lehman Brothers krišanas ir ļoti, not, finanšu sektorā noticis ļoti daudz kas. Tāpat arī NTF kontekstā. ESMA priekšgājies pieņēma pamatnostādes 2010. gadā par definīcijām un par to, kāda, kādas kvalitātes aktīviem e, jātop atspoguļotiem bilancē. Komisija 2013. gada septembrī, kā nākamo soli, publicēja paziņojumu, uh, SCC ASV arī publicēja dokumentu par to visu, un tāpēc mans mērķis bija pievērsties sistem, sistemisko risku apkarošanā NTF kontekstā un apskatīt vis, arī to, kādā veidā spēcināt komisijas priekšlikumu. Esmu to centusies spēcināt tā, ka pirmām kārtām piedāvāju likviditātes prasības kas paredzēts 21. un 22. pantā, ir ierosināts palielināt šīs prasības um, no 10% uz 20. Um, de, desmit dienu laikā um, apmaksājumiem aktīviem. Jo lielāka likviditāte fondiem būs, jo vieglāk būs tos pārdot un šos aktīvus pārdot, un līdz ar to būs lielāka rezistence pret dažāda veida tirgus stresa apstākļiem. Otrām kārtām dažādošanas prasība. Tas atspogļots 15. pantā ierosinu šīs prasības spēcināt, jo daudz problēmu rodas tad, kad NTF kļūst pārāk atkarīgi no, vienie, no viena aktīva tipa, un tāpēc ierosinu samazināt, papra, paprašināt, mm, samazināt no 10 uz 5 procentiem Un nākamais. Atsevišķi NDF ir spējuši palikt, eh, darbojoties spēju tikai tāpēc, ka viņi saņem šīs atbalsta bankas, jeb sponsoru līdzekļus. Uh, 12,6 miljardi, piemēram, tika piešķirt vienai no šādiem fondiem, um, no divām atbalsta bankām laikā no 7. līdz 12. gadam. Tas nav ideāla situācija, ņemot vērā, cik sistēmiskais risks, risks ir lipīgs, kā tas var izplasties pār visu banku sektoru. Un tāpēc šī potenciālā pakļautība riskam atsevišķās lielās um, bankās, tāpēc, ka tās aizdod līdzekļus NTF, varētu kļūt par būtisku problēmu un radīt būtisku ietekmi uz šo banku bilancēm. Un tāpēc vienīgais izņēmums, ko esmu ierosinājusi šāda veida sponsoru bankām, ir tas, ka e, var apmaksāt e, svērto riska kapitāla buferi. Bet šāda veida, par šādu veidu atbalstu jāziņo iepriekš. Tālāk piedāvāju lielāku pārskatāmību. Manuprāt, tas ir veids, kā ierobežot risku uh, pār, respektīvi pārliecināties, ka pastāv ne tikai periodiskas atskaitas, kā ierosina komisija, bet ka reizi ceturksnī saņemam šādas atskaitas un šiem fondiem būtu jāpārliecinās, ka viņu atskaits un pārskati ir krietni detalizētāk attiecībā uz likviditātes prof, profilu, uz portfeli un to, kāda veida koncentrācija ir galvenajiem pieciem investoriem. Tālāk atbilstīgie aktīvi. Um, Biržā, neti, biržā tirgotie atvisinātie instrumenti tiek šiet izslēgti, jo tie ir viena no riskantākajiem aktīviem, ar ko NTF vispār var nodarboties. Un eh, tādā veidā tiek uzlabot risku pārvaldību. Un tāpēc es uzskatu, ka esmu tiešām spēcinājis komisijas priekšlikumu uh, un esmu tāpat arī pārliecināta, ka tirgus, eh, naudas tirgus fonds būtu jāskat kā instruments, kā nodrošināt investīcijas reāli ekonomikā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šīs diskusijas eh, ierobežot līdz kaut kādām šaurām niansēm. Mēs jau dzirdējām, kas bija sakāms Junkaram, ka vajadzētu pievērsties investīcijām, izaugsmai un kapitāla savienībai, un es pilnībā piekrītu, ka naudas e, tirgus fondi var nodrošināt īstermiņa investīcijas tāpat, bet e, pieredze liecina, ka šie fondi nereti tiek izmantot arī ilgtermiņā. Nu tātad centos vērsties par šiem sistēmiskajiem riskiem. Vienalga, vai tas ir ar cenavu vai, vai citādi. Es nācu klēri ar virkni instrumentiem, kas varētu piedāvāt atbilstīgu uh, atbildi. Arī pirmie viedokļu apmaiņā uzsvēru, kāds man ir iebildes par šiem jaunierosinātiem instrumentiem, lai gan arī sapratu, saprotu, kā kolēģi pie šīm idejām nonākuši. Pirmām kārtām. Uh, te nerunājam tikai par likviditātu un glābšanas iespēju. Ar šām idejām nāk klajā nozara pati. Un es nezinu, cik lielā mērā viņi ir ņēmuši vērā sistēmiskā riska problēmu. Tāpat man ir iebildes attiecībā uz kapitāla buferi, kā to ierosina komisija. It īpaši e, šais laikos, kad procentu likmes ir tik zemes. Es turklāt neesmu vēl joprojām pārliecināta, ka piespiedu konvertēšana ir tā pareizākā atbilde ir ļoti grūti kā, iedomāties, kāda veida izkropļot efektu tas varētu radīt uz tirgi, ja runājam, piemēram, par 500 miljārdu vērtiem aktīviem. Tas varētu novest arī pie privātas naudas ieguldījumiem, kas savukārt būtu ārpus jebkuras eh, kontrols. Nu, ņemot vērā šīs iebildes, es centos izstrādāt alternatīvu, centos e, ņemt vērā dažāda veida elementus, domājot arī par to, kā šie dažādie regulātori savā starpā sadarb, kāda būs to sadarbspēja. Tāpēc ierosinu trīs naudas tirgus fondu tipus tajā brīdī, kad regulējums stāsies. Pirmkārt, vīna sektors. Un tad valsts sektors un e, mazumtirdzniecības sektors un cenavu viņiem tad būtu iespēja kļūt par venavu vai rast alternatīvu, alternatīvu regulētu produktu. Un ļaujiet man varbūt sīkāk iedzināties par šiem cēnavu naudas tirgus fondiem. Šie fondi var palikt šajā konkrētajā kategorijā, ja līdz 2020. gadam zināms aktīvu uh, īpatsvars atbil, atbilstīs, kon, atbildīs konkrētām prasībām tā daļa, kas netiks, ir neatbildi, neatbildīs šiem pasākumiem, um, tiks pakļaut konkrētiem aprēķiniem. Tātad kapitāla bufers tiks piemērots tikai tai aktīvi īpatsvarai, kas tam aktīvi, kas nav investēti. Uh, valsts parādā konsultējoties ar ECB, mums būs jāizstrādā regulējošie tehniskie standarti riska izsvēršanai un aktīvu kategorizēšanai. Cenav fondi, manuprāt, var radīt tālāku stabilitāti, nodrošināt īstermiņa parādu apmaksu, uh, un tādējādi finansēt reālu ekonomiku, nevis tikai kļūt par tādu lētu uh, finanšu uh, izaicinājumu Eiropas bankām. Es saprotu, ka šīs idejas nav bez riska, un es centos, protams, arī pievērsties riska liet, jautājumiem. Es uzskatu, ka cenav tirgus fondiem jā, jādod iespēja pielāgoties investīcijām šādos e, produktos šī kapacitāte jātīsta pamazām. Turklāt domāju, ka Eiropas komisijai jānāk klajā ar vidustermiņu pārskatu pēc trīs gadiem. Turklāt šī fonda nevar finansēt tikai vienu Eiropas parāda tipu. Es piekrītu, ka tirgus ir ļoti neliels šobrīd, apmēram 60 līdz 65 miljārdi eiro, aktīvu pārvaldībā un piekrītu, ka šobrīd ir apmēram 12% e, no valstu obligācijām, kas pārsvarā ir Eiropas un ASV vērtspapīri. Bet, ja skatāmies uz 67. E, komisijas ietmuks novērtēja lapusi, tad viņi saka, ka izaugsmu varētu panākt ļoti ātri, un tā varētu nākt kā alternatīvas veids, lai risinātu šo jautājumu cenam nozare un tirzniecības struktūras ir ar mani sazinājušās, un viņi man teica, ka viņus apmierinātu, nu, piemēram, 51% um, valsts parādu. Nu, es tiešām domāju, ka varētu viņus mudināt būt ambiciozākiem un izvērst darbību līdz 2020. gadam, ņemot vērā visus tos iemeslus, ko viņi man uzrādīja, kāpēc šī alternatīva pārveidoties par vēnavu nav pieņemama. Es domāju, ka mums jāpiedāvā viņiem kaut kāda alternatīva un investīcija, kā investīcija stratēģijas daļa. Kā jau es teicu, domāju, ka tam visam ir ļoti daudz priekšrocību. Viena no tām ir tas, ka valstu parādi ir augstas kvalitātes un likvīdi. Un valdības nāktu, valdībām nāktu par labu šāda veida pieprasījumu pēc īstermiņa parādiem, uh, Eh, un obligācijām. Tas savukārt piedāvāt investīcijas iespējas bankām, šāda veida naudas fondiem un tā tālāk. Es eh, zinu, ka eh, mūsu nozars pārstāv grib tomēr investēt ASV parādi instrumentos. Es to neatbalstītu. Es domāju, ka mums ir jāraugās vairāk Eiropas ekonomikas virzienā. Uh, bet eh, tas atkal ir kāds jautājums, ko varētu izskatīt savā pārskatā Eiropas komisija. Vēl es gribētu paturpināt eh, šo te bāžu momentu, ka cena saglabā savu riska līmeni, ņemot vērā šo banku krīzi, kas beidzās 11. gadā. Uh, Šeit e, banku nauda bija kā drošais patvērums, tad, kad e, bankās bija problēmas. 13 miljardi pēc Līman bankrota tika pārvietoti no publiskiem tirgiem uz privātiem Un ir ļoti svarīgi domāt par drošības mehānismu izveidošanu. Es pilnībā saprotu, ka mēs šobrīd esam citādā situācijā. Tas nav tas pats, kas ASV valsts kase, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu atteikties no mūsu mērķiem. Ir jāmeklē alternatīvi veidi, kā veicināt mūsu modeļa virzību. Es zinu, ka daži no jums ir nobažījušies. Uh, par šo kapitālu buferi komisijas piedāvājumā, ka tas nav pietiekams. Es gan domāju, ka ir ļoti svarīgi e, svērt ar risku šo kapitālu buferu. Un tad tas būtu jāsaistā ar kopējo aktīvu vērtību. Tas nebūtu labs instruments e, šajā laikā, kad procentu likmes ir vispārīgi zemas. Un Es domāju, ka mums šeit ir jāstrādā kopā ar visām organizācijām šajā virzienā. Runājot par mazumu cēnavu naudas tirgu un eh, arī krīzes laikā, šeit ir vērsti tādi uzbrukumi, ko veikuši lieli institucionāli investētāji, nevis mazie. Uh, šie mazie drīzāk bija kā upuri, ņemot vērā šo īpašo profilu. Lielākā daļa šīm institūcijām nav ļauts investēt peldošās investīcijās, un es uzskatu, ka svarīgi dot uh, tiem atbrīvojumu, ļaut turpināt strādāt ar konstantiem cenu. Uh, te ir 82 miljardi aktīvu, par kur mēs runājam tieši mazumtirdzniecības segmentā. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešams pieslīpēt definīcijas, bet um, tas nav mans nolūks pārāk plaši pieļaut šīs atkāpes, lai katrs un ik viens sauktu sevi par mazumu investētāji, tad jau jebkura individuāla persona varētu sevi nosaukt tādā kategorijā. MIFID otrais pielikums ir par īpašiem investīciju veidiem, un to mēs tieši liksim iekšā mūsu konceptā, lai nodrošinātu lielāku skaidrību. Mani priekšlikumu pārsvarā balstās uz faktiem un cipariem, kas ir publicēti septembra mēnesī 2013. gadā. Tas ir no ietekmes izvērtējuma, ko ir veikusi komisija. Kopsavilkumā teikšu tā, mans mērķis ir rast spēcīgu politisku tādu akceptu tuvākajos mēnešos, lai būtu līdzsvars starp naudas nodokļu maksātāja naudas um, sargāšana, no otras puses investīciju veicināšana. Tāds līdzsvers. Tas ir ziņojuma projekts. Šeit uh, noteikti būs nepieciešams arī, arī modificēt, grozīt, un nu, man arī norunāt jau sanāksmē ar ēnu referentiem. Es ļoti ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mēs varēsim tekstu uzlabot. Uh, Ņemot vērā to, ka, ka pēdējā pa, parlamenta sasaukumā mums bija divi tādi pretstati, tā kā divi sektori, kas atbalstīja katru savu pieju. Uh, Tāpēc tagad būtu svarīgi rast tādu kopēju ceļu uz priekšu, ko, kā mēs varētu virzīt šo regulu. Ja mēs nevarēsim savā starpā vienoties un atrast kompromisu ceļu, tad problēma būs tāda, ka nekādas izmaiņas nebūs vispār, un mums nebūs naudas tirgus fondi, un regulējums arī naudas tirgus fondiem nebūs. Tāpēc es domāju, ka status quo nav pieņemams variants, ņemot vērā, ka šeit ir ļoti liels sistēmisks risks, kas izriet no šiem fondiem. Es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas strādāja kopā ar mani. Es zinu, ka uh, vēl šīs dokuments ir projekts stadija, bet um, ir izveidošās tādas labas attiecības, visām referenti ir aktīvi iesaistīti, un es gribētu visiem pateikties un teikt, uh, ka virzoties uz priekšu, nevajadzētu uh, Eh, domāt, ka mēs esam tā kā sādalīti, kā kaut kāda padomes roka. Mēs esam parlaments, mēs skatāmies uz šo regulu, kādu neatkarīgu organizāciju mums nevajadzētu iekrist eh, kaut kādu debašu slazdā vai pieņemt kaut kādas padomes nostādnes. Eh, bet es arī gribētu pateikties Itālijas prezidentūrai, kas tomēr ir centusies rast kādu ceļu, lai mēs varētu iet uz priekšu ar šo darbu. Thank you. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem un kādu, varbūt vēl ir kādi kolēģi, kas grib izteikties, paceliet rokas. Nu, tad es lieku jūs klāt pie brīvā mikrofona. Es jau redzu, ka ir vesela rinda kolēģi, kas grib izteikties. Es lūkšu, lai ēda refer referenta runā divas, trīs minūtes. Vispirms ēda referents no tautas partijas grupas. Es varbūt atļaušos izteikties ilgāk nekā divas, divas minūtes, jo šis uh, ir ārkārtīgi svarīgs. Vispirms es gribētu pateikties referentei par paveikto darbu. Mums bija ļoti labi iesaiste, mums bija apaļā galda diskusijas. Un um, te, es piekrītu referentēju tā ziņā, ka mums vajadzētu meklēt politisku risinājumu vienošanos, bet nebūtu pareizi teikt, ka šis uh, risinājums ir atrasts. Uh, Un neraugoties uz to, ka referents tagad ir ierakstījis jaunus trīs e, priekšlikumus, kas detalizēti ir izstrādāti, tomēr e, šeit ir izcelta tāda vajadzība domāt proporcionāli un ļoti uzmanīgi ar šo failu. Jā, referentē taisnība, tiešām šis jautājums ir malts parlamentiem jau pēdējo divu gadu laikā. Bet Amerikai bija nepieciešami gandrīz seši gadi, un viņi strādā ar masīvu dosie 700 lapspuses, tur bija ļoti daudz dažādi ieteiksmes izvērtējumi, kas veikti šajā laikā, un tad jūlijā šogad beidzot viņi ir pieņēmuši savu priekšlikumu. Un tīrais efekts no šiem priekšlikumiem nozīmēs apmēram to, ka 10% ASV naudas eh, tirgus fondi tiks mainīti. Nīnas eh, priekšlikumā man bija zināms grūtības piekrist kaut kam. Tad, tad referenti ir ņēmusi ASV modeli par pamatu, viņi cenšas uzlikt, uzspiest šo modeli mums, bet šie tirgi, ASV tirgus un mūsu tirgus ir divi dažādi veidojumi. Un tāpēc um, mums ir jādomā, kā rīkoties proporcionāli un lai būtu labs rezultāts. Elis var, var arī Eh, apaļā galda diskusijā runāja par sistēmisko risku, un šeit ir jāatcerās vēsturiski sistēmiskais risks ir tas, kas jāatrisina. Eh, neviens xenofonds nav pārvērties par, par precīzi atspogļos tīru aktīvu vērtību. Šeit mēs iegrāmatojam katru naudas vienību, bet lieta ir tāda, ka lielās kortīvās ir Um, institūcijas, um, publiskie, um, uh, publiskās iestādes, tad, tad tas ir liels finansējums, kas netiek izmantots maziem uzņēmiem. Un tad, kā referente teica, tad šis attīstījās viss no Līman brāļu gadījuma, un tajā laikā uh, kurs bija 99 centi pret dolāru, nevis 60, nevis 70 un um, publiskie e, tēriņi netika uzmanīgi uzraudzīti. Šeit mēs runājam šeit par vienu konkrētu ASV piemēru. Un e, tad uz šī pamata mēs piedāvājam radikālas izmaiņas, to piedāvā Nīna, e, šeit ir, tiek piedāvāti CENAF, VENAF uh, Eiropā, un tad, tad tas nozīmē vienu triljonu investīciju, ja mēs ņemam šīs lielākās publiskās autoritātes un mazos biznesus. Es negribu teikt, ka šeit e, cēna nevarētu būt problēmas. Tas varētu būt, bet jādomā, vai proporcionāli ir retroaktīvi šo risinājumu piemērot. Pirmajā pantā 22. punkts to piedāvā Nina, līdz ar to tiks samazināts par 80% esošās cēna industrijas. Priekšsēdētājs apturunātāju, bet priekšsēdētāji man tomēr jāsaka daudz, kas par to varbūt divas minūtes vēl e, priekšsēdētājs. Ja jūs ņemsiet divas minūtes klāt, tad visiem kolēģiem arī gribēsies vēl divas minūtes, un tad neviens nevarēs izteikties. E, labi, tad galvenais šeit ir tā, šeit mēs e, rīkojamies azartiski ar šo priekšlikumu, mēs šeit raugamies uz nebanku kreditēšanu, Tātad nebanku kreditēšana, kā teica Junker kungs, un mēs to daram tā, tādos apstākļos, ka, kas nav īstestēti, un tas nebūtu pareizs priekšlikums. Lūk, tā es principā domāju. Liels paldies! Tālāk, ēkā, um, e ir grupa Kamalkungs. Paldies! jums un paldies Nīnai par šīm domām. Es zinu, ka šim dosie ir ļoti sarežģīts vēsturisks rakurs, un paldies arī referentiem, ka ne tikai domājat par vēsturi, bet arī ģenerējāt jaunas idejas, kas ir ļoti svarīgi. Turklāt, uh, ir arī vēlēšanās paraudzīties ārpus Eiropas Savienības. Bet kā jau iepriekš izrunātais teica, ir svarīgi atzīt, ka ja mēs meklējam risinājumus kaut kur citur, jāpadomā, vai šie risinājumi ir piemēroti mūsu tirgiem un kas šeit ir atšķirīgs. Vai mums ir tieši tāds pats tirgs vai arī kaut kāda niansi? Vai mums ir publiskā parāda cēna ap tirgus, vai tas eksistē un par cik lielā mērā mēs runājam par šo suvereno parāda, cik daudz ir tāda un kāds ir parāda kvalitāte, vai Eiropas parāds vienmēr ir kvalitatīvs. Un arī par šiem mazumu cēnavu. Kāds ir šis tirgus salīdzin, salīdzinot ar ASV cēnavu? Tas viss sākas no idejas, ka jums ir uzņēmums, kas ražo vilcienus Viņi grib piedalīties um, vienu miljonu pasūtījumā, un pēkšņi šis uzņēmums saprot, ka viņš nevar samaksāt par šo aktīvu līdz 21. datumam, tad viņš dodas uz banku un saka, es uh, jums varētu dot 21 miljonu dolāru, vai vienu miljardu. Varbūt, ka man vajadzēs nākam ceturtdien vai nākam pirmdien. Katrā ziņā šāds piedāvājums varbūt varētu būt arī atraktīvs. Varbūt, ka bankām vajadzētu pārstrukturēt savus procesus, ja viņi nepieņem šādu risinājumu, bet um, ir jau bijusi tāda restruktūrizācija bankām nesen, diez vai bankas būs tagad tik ļoti entuziastiskas. Lūk, tas ir arī problemātiski ar CNF un VNF lietāt, ka jūs uh, uzspiežat Amerikas risinājumu um, Eiropas tirgumu. Brains jau teica, ka tur Amerikā bija nepieciešams septiņi gadi, lai to visu ieviestu. Un kāda tā būs ietekme? Mēs īsti to nezinām. Īstenībā mums ir instruments, mūsu rīcība, mums ir arī ietekmes izvērtējumi, un es gribētu uzdot jautājumu pirms mēs neiekrītam šajā azartā neriskējam. Kāpēc mēs nevarētu palūgt, lai neitrāla iestāde veiktu ietekmes izvērtēm? Jā, varbūt tas kaut ko paņemtu laika ziņā, bet neviens nerunā par masīvu nobīdi. Mēs varētu vērsties pie ETRS, uh, lai viņi veic saprātīgā laikā šo izvērtējumu, bet tad mums būtu objektīvs izvērtējums, tad mēs varētu tiešām arī argumentēt, debatēt par to. Uh, Uh, politiski mūsu viedokļi varētu atšķirties, bet principā te būtu tāda neitrāla izvērtēšana. Mēs varētu redzēt uh, to, kā tas varētu ietekmēt īstermiņa depozītu tirgu. Tad uh, viss, ko gribu redzēt, tā, lūk, izskatīsim jūsu piedāvātos risinājumus, ka, ka, ko, ko izraisīs šie sīnēvu un buferi, kā tas darbosies, kā būs kas būs ar eh, šiem te cenu apinvestētājiem, mazuminvestētājiem, kādā veidā tas viss ietekmēs. Mēs īsti nezinām, kāpēc mēs varētu griezties pie EPRS, lai tas veic mums ietekmes izvērtējumu, tad mēs sanākam kopā, politiski spriežam, mums ir daudz informētāka debate. Paldies! Es gribētu atbalstīt formāli šo ierosinājumu, saka Haiskungs. Es gribētu atbalstīt Kamalu. Kamala ierosinājumu. Jūs gribat izteikties? Jūs vienkārši sakat, jūs atbalstat, saku priekšsēdētājs, labi, tad. Bet tas jau nekas tāds nav, par ko mēs šobrīd lēmjam. Tā ir vienkārši diskusija, tad mēs Jācik kungs no Aldis, lūdzu. Es... Paldies priekšsēdētāji. E, tā kā ēnu referentiem ir ierobežots laiks runāšanai, tad es runāšu tikai par galvenajiem jautājumiem, kā mēs varētu risināt um, šo sistēmiskā riska problēmu. E, un e, ko es redzu labu šajā sinaps pieeja. Eh, šeit eh, gribētu saukties uz apaļo galdu, ko organizē referenti. Tas bija ekscelents pasākums. Un pēc tā man um, likās, ka ir iezīmējies konsens. Um, no vienas puses bija šis maksu at, izpirkuma variants. Un tagad tomēr mēs redzam, ka šajā, šajā ziņojumā tomēr tiek piedāvāts ļoti kardinālas izmaiņas naudas tirgus fonda funkcionēšanā. Jāsaka, diezgan grūti ir iedomāties, kā konverģēsies eh, CNF un ko nozīmēs Eiropas Savienības valdību CNF realitātē. Kā, un tāpēc ir vesela rinda bažu un jautājumu protams, realistiski varētu mēs kopēt ļoti daudz ASV regulējuma aspektus, e, e, ņemot vērā, ka Eiropas ekonomika ir atšķirīga. E, kādā veidā amerikāņu sistēma darbosies, ir 28 valsts sastāvā ar dažādiem kredītrēdingiem, dažādu valsts parādu. Uh, vai tas nenovedīs pie fragmentācijas, vai tas nesūtīs nepareizu politisku vēstījumu, um, teiksim, liekot dalībvalstīm vairāk domāt par savu parādu. Un ko tad turpinās naudas tirgus fondu finansēt, vai tā būs reālā ekonomika, ko finansēs, vai arī dalībvalstu deficīts? Un šie divi pēdējie gadījumi ir atšķirīgi šķiet, ka tas viss iet eh, pretējā virzienā no, no ES mērķa paļauties vairāk uz privāto sektoru un nevis uz publisko parādu. Šeit ir arī saistītie jautājumi par to, cik daudz tad eh, sēnaf te, te iekrīt šajā definīcijā, kas tas ir valsts sēnaf un kas tas ir mazums sēnaf, un cik daudz sēnaf būs ārpus, ņemot vērā to, ka uh, ka šeit ir dažādas valūtas, ne tikai eiro, arī eh, sterliņu mārciņas, piemēram. Un vai šeit nebūs tā, ka sēnafu pārvērtīsies par venafu, un tad eh, nebūs tā eh, vieglāk, teiksim, aizliegt šos sēnafu. Es vien neierosinu iet šo ceļu, es vienkārši uzdodu jautājumu. Un kopumā jāsaka, ka tas mūs, nu, liek atbildēt par pirmajiem jautājumiem vai cenafi ir nepieciešami, lai finansētu reālo ekonomiku. Es eh, negribētu attālināt likumdošanas procesu, aizkavēt to, bet eh, šīs ziņojums ir diezgan kardināls, un tāpēc es arī varētu atbalstīt šo ietekmes izvērtējumu, ko ierosināja iepriekšējais runātājs. Ja bet šis izvērtējums būtu jāveic ļoti konkrēti, konkrētiem uzdevumiem, mērķiem, laika limitu. Mūsu mērķis nav pailcināt šo pro procesu, bet gan rast risinājumus gan, gan cenap, gan penap jautājumā. Paldies! Thank you for the GUE Fabio De Masi. Lielas paldies. Goja e grupas vārdā Fabio De Masi. Lielas paldies priekšsēdētā, lielas paldies arī Ninai par neatlaidīgo darbu. Es saprotu, ka ir ārkārtīgi grūti panākt kompromisu strādājot pie šāda priekšlikuma. Taču goja grupai galvenais uzsvers ir uz to, ko vajadzētu izdarīt. Un mēs varētu paturēt šeit dažas līnijas no pagājušā sasākuma, kad rāvīja ziņojuma. Mēs dzirdējām visas šīs diskusijas par kapitāla tirkus savienību, un cilvēki teica, ka mums vajadzētu stimulēt nebanku aizdevumus, taču galvenās problēmas reāla ekonomikā Eiropā, MVU, ir tieši tradicionālie banku aizdevumi, nevis nebanku aizdevumi. Neviens mani nav pārliecinājis par to, ka eh, tā kā nav banku aizdevumu, tad mums vajadzētu mm, veicināt nebanku aizdevumus lai uzlabotu makroekonomisko vidi. Ja ir runa par šo priekšlikumu, tad mūs uztrauc tas, ka CNF uh, mazumtirdzniecības kategorija ir tāda kā Volstrītas atvēršana visiem. CNF īstenībā nemaz nemēģina izlikties par kaut ko tādu, kas tie nemaz nav. Viņi nav skaidrs naudas ekvivalents. Un tieši tāpēc mēs neredzam šeit nekādus citus mēķus, kā tikai cenafu izmantošanu nodokļu optimizācijai, un mēs pret šādu pielietojumu pretojamies. Nākamais mēs īsti nesaprotam, kāpēc eh, regulā par valdību cenaf ir tādi noteikumi, kas uzskata, ka kapitāla buferi no nevaldības līdzekļiem ir jābūt vismaz 3%, un tas pats attiecas uz ārvalstu investīcijām valsts obligācijās līdz 18%, nevis no 18%. Tas pats attiecas arī uz risku izsvēršanu. Tā vietā, lai runātu par uh, līdzekļiem. Un mūs uztrauc arī diskusijas par maksu Mēs uzskatām, ka tas drīzāk radītu paniku, nevis veicinātu stabilitāti. No otras puses, no pozitīvās puses, mēs eh, apsveicam to, ka tiek aizliegts ārējais atbalsts. Nav mums vēl īsti skaidri šie izņēmumi, par kuriem ir paziņots un kur ir apstiprināti. Šeit mēs nesaskatām nekādus iemeslus. Uh, Mēs saprotam, ka ir jāpalielina caurdzamība, taču ar to mēs neatrisināsim galveno problēmu. Šeit nav runa tikai par caurdzamības nodrošināšanu, vajadzētu panākt, lai konkrētas lietas vienkārši netiktu darītas. Mēs arī uzskatām, ka OTC derivāti būtu jāiekļauj kopējos līdzekļos. Paldies! Tagad zaļo vārdā Eva Žolī. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēs vēlētos pateikties um, referentei par sagatavoto ziņām priekšlikumu. Mēs piekrītam dažiem elementiem viņas priekšlikumā, taču mums ir uh, pamatīgas uh, iebildes attiecībā uz uh, vairākām nostādnēm. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums attiecībā uz CNF tiek pavaināts. CNF teorētiski tagad attiecas uz divām kategorijām. Mēs patiešām uztraucamies, ka um, termiņš, kas uh, tika paredzēts uh, publiskā parāda CNF un kas bija noteikts uz 2020. gadu, uh, tagad uh, tiks atstumts. Šādā veidā CNF uzņēmdarbības modelis nevarēs tikt saglabāts. Komisijas priekšlikuma mērķis bija piemērot principu, ka e, līdzīgi riski noved pie līdzīgām regulējošām prasībām, lai nodrošinātu līdzvērtīgas spēles noteikumus vienotajā tirgū. Tieši tāpēc ir vajadzīgs minimālais buferis vismaz 3% cēnaf. Šādā veidā kā tiktu nodrošināts arī svirošanas prasības, kas ir atbilstīgas ietveram. Referentes priekšlikums ievērojami pavājina šos argumentus, pieļaujot pašreizējos cenaf vismaz līdz 2020. gadam, tad atļauj piemērot kapitāla buferi līdz 3%, zinot, ka dažām iestādēm šis līmenis ir nulle. Tas nozīmē, ka teorētiskais maksimālais buferis, kāds būs vajadzīgs cenaf, būs līdz 3% no risku uh, uh, vērtspapīriem. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ievērojami pavaina komisijas priekšlikumu, un mēs vēlētos lūgt komisiju ātri izvērtēt tuvākā mēneša laikā, uh, kā šie dažādie modeļi uh, ietekmē situāciju. Mēs izskatām, ka referentes priekšlikums saglabātu status quo. Šāda veida izvērtējums tiek vēl vairāk padarīts negatīvs, tāpēc, ka īsnībā nav vajadzīgi nekādi buferi. Mēs uzskatām, ka mazumtirdzniecības klienti šādā veidā saskartos ar nesamērīgiem riskiem. Mēs zinām, ka Lielākajām politiskajām grupām nav vienota viedokļa par cenafu un par buferi, taču mēs uzskatām, ka tāda samierināšanās nav pieļaujama septiņas gadus pēc krīzes. Mēs nevarēsim panākt lielāko atdevi ar lielāku risku uzņemšanos. Mums īstenībā tagad izskatās, ka uh, tā klusiņām risks tiks novāc uz nodokļu maksātājiem. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu pastiprināšanu, nodrošinot pārejas periodu pašreizējo cēnaf pārvēršanai uh, eh, vēnav. Mēs uzskatām, ka cēnaf vajadzētu galvenokārt nodrošināt investīcijas valdības vēstpapīros, Šādā veidā mēs ne tikai ievērotu komisijas priekšlikuma prasības, bet paredzētu arī pap papildu prasības, piemēram, banku licences iegūšana un arī eh, pretcīkliska buferi ieviešana. Attiecībā uz pārējo priekšlikumu mēs varam atbalstīt referenti, eh, proti attiecībā uz ārējā atbalsta aizliekšanu. Mēs arī uzskatām, ka ir jāpastiprina prasības attiecībā uz diversifikāciju un arī atgūšanas plāni em, mm, naudas, tirg, um, mm, naudas tirgus fondiem. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir arī jāstiprina. Mēs gribētu, lai tiek skaidri paredzēts, ka naudas tirgus fondi, kas atrodas nodokļu paradīzēs eh, vajadzētu aizliegt eh, Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu stiprināt arī Eiropas vērtspapīra tirgus iestādes funkcijas. Mēs uzskatām, ka vairākiem naudas tirgus fondiem vajadzētu būt tiešā šīs iestādes uzraudzībā gadījumā, ja riski ir augsti. Priekšādātājs saka, priekšādātājs mums ir jāievēro vienādi standarti visiem runātājiem. Mēs gribētu, jūs runājāt 5 minūtes, mēs gribētu arī mm, nodrošināt, lai. Tātad mēs gribētu tādas pašas prasības arī attiecībā uz uh, atlīdzināšanas politiku. Uh, Tagad eh, brīvais mikrofons pirmā runātāja Pervanša Veresa. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentei. Mēs uh, redzam, ka atrodamies tādā kā uh, strupceļā un jūtam tādu saviņošanos. Šķiet, ka šis dosie ir kaut kur iestrēdzis. Mēs uh, skatāmies, kas notiek naudas tirgūs, un šie naudas tirgi ir nelīdzvērtīgi sadalīti starp dalību valstīm. Uh, Tas eh, parādās gan debatēs šeit, gan arī debatēs padomē. Mums eh, ir svarīgi trīs kritēriji, kas parādās arī referentes priekšlikumā. Es īsti neatceros, kādā kārtībā tie tika uzskaitīti. Pirmais kritērijs, manuprāt, ir finanšu stabilitāte un sistēmiskie riski. Otrais kritērijs - veids, kādā veidā finanšu tirgi varētu finansēt reāli ekonomiku. Un nākamais uh, nodokļu maksātāju nauda, kas tiek izmantota negadījumos. Ja mēs paskatāmies uz šiem trīs kritērijiem, tad mums, kā Eiropas likumdevējiem, ir jāatrod līdzsvars. Un tas ir jādara ne tikai tādā um, uh, konservatīvā garā. Mums ir jāskatās arī uz konkrētām um, industrijām, uz finanšu pakalpojumu aizstāvjiem, un īstenībā tas viss neņem vērā šīs, šos trīs kritērijus - finanšu stabilitāte, ekonomikas finansēšana un izvairīšanās no nodokļu maksātāja naudas izmantošanas. Es ceru, ka šādā garā Eiropas parlaments varētu rīkoties neatkarīgi. Attiecībā uz referentes priekšlikumiem viņi runāja par daudzveidošanu. Mm, Referente arī pati atzina, ka tas, ka tiek paņemts viens gabaliņš no amerikāņu priekšlikuma, mums rada ārkārtīgi lielas grūtības. Tātad šis viens gabaliņš mums neļauj salīdzināt nedz finansēšanas veidu, nedz arī to, eh, kā eh, amerikāņu cēnaf tiek pakļauti eh, valsts parādiem. Attiecībā uz likviditātes jautājumiem Referentes priekšlikumos es saskatu uh, divas problēmas, kas mani uztrauc. Tātad komisijas priekšlikumā tiek runāts par buferi. Domāju, ka tas arī ir galvenais, kas ir iekļauts šajā aktā. Mums ir jāspēj atbildēt uz eh, mūsu bažām, eh, kas mūs nomāca kopš krīzes sākuma. Un otrais, mēs dodam priekšroku cēnaf daudzveidošanai um, pretstatā valstu parādām. Man tas uh, ir tāda liela mistērija, un tieši tāpēc es uh, negribu piedalīties šajās diskusijās. Paldies, uh, Sven Gigalds. Es izteikšos pavisam īsi. Es gribu teikt, ka es nevēlos šeit iedziļināties saturā, bet galvenais jautājums ir šāds. Vai fondiem vajadzētu uzņemties tādu, tādas pašas funkcijas kā bankām. Tas ir debašu galvenais jautājums. Bija ļoti daudz argumentu, kas runāja par to, ka vajadzētu aizsargāt zināmas uzņēmējdarbības modeļus un vai tam būtu liela ietekme. Es uzskatu, ka ja mēs garantējam konkrētas vērtības, tad tā ir banka. Un, ja ir runa par fondu, tad šī vērtība ir peldoša bet ir arī trešā puse, kas uzņemas risku. Taču nevar būt tā, ka jūs esat tikai cēnaf, un jūs esat eh, spiests eh, nodarboties tikai ar procikliskām darbībām. Domāju, ka daudz runātāji neatsaucās uz tiem pierādījumiem, kas mums jau ir. Mums ir Eiropas sistēmisko risku padomas ziņojums. Mums tāpat arī ir Eiropas finanšu stabilitātes padomas rekomendācijas. Mēs ne, neiegūsim pietiekami daudz cenaf makroekonomiskiem iemeslu dēļ. Tāpat arī ir jāņem vērā finanšu stabilitātes iemesli. Daudz cilvēku tagad pieprasa jaunu ietekmes izvērtējumu. Kā koordinators es varu teikt, ka man ir pilnīgi skaidrs, pie kā, tā no, pie kā tas novedīs. Tas novedīs pie Luksemburgas prezidentūras un tas itin labi atbildī, atbildīs īru. Uh, referenta un citu brīnu, brītu ānu referentu viedoklim. Es jums varu itin atklāti teikt, kāds ir mans viedoklis. Jūs varat agresīvs to rēģēt, bet šīs ir atklātas debates, un mani patiešām uztrauc šīs komitejas reputācija. Agrāk mēs daudz jutīgāk rīkojāmies mēs nedavām ziņojumus referentiem, ja mums šķita, ka Uh, šeit konkrētajai valstī būs interešu konflikts. Tagad ir izveidojusies tāda koncentrācija, kas īstenībā nav laba šis, um, mm, šis iestādes tēlam. Ja mēs vēlamies tādus nopietnus ziņojumus, tad īsnībā mēs riskējam ar to, ka parlaments pavainās komisijas priekšlikumus. Tas parādās šeit, tas parādās arī uh, struktūra banku reformā. Mūsu reakcija ļoti vāja attiecībā uz uh, finanšu pakāpojumu likumdošanu. Es patiešām saskatu draudus, ka tā vietā, lai šis parlaments stiprinātu finanšu stabilitāti, mēs tagad atgriežamies senajos laikos, kad mums bija īra komisārs Makrīvijs, kurš aicināja pavainot finanšu pakāpojumu regulējumu, un parlaments uh, uz to rēģēja ar aplausiem. Es domāju, ka uh, šīs iestāde virzās tagad tādā nepatīkamā virzienā. Ja es paskatos uz kapitāla tirgus savienību un to, kas eh, tur tiek rakstīts, tad es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties. Mums vajadzētu paskatīties, ko pilsoņi no mums gaida. Viņi gaida, lai mēs rīkotos strikti attiecībā uz finanšu pakāpojumu regulējumu, un, manuprāt, mēs tagad esam pavājinājuši iepriekšējā sasaukuma darbu. Yes, after, after this exchange of views, I, I... Pēc šīs viedokļa apmaiņas, saka Fon Vaicekera kungs, es uh, varu, ka Nīnai bija jāstrādā pie ļoti smaga dosjē. Tas ir viens no dosjē, kur ir ļoti grūti uh, panākt visu. Tātad vai nu jūs saglabāsiet CNF nozari, kas ir ļoti liela nozare, un jūs netiksiet galā ar sistēmiskiem riskiem, kas ar to saistās, vai arī jūs teiksiet, ka ir jābeidz izlikties, ka CNF ir tas pats, kas skaidra nauda. Šeit ir mm, jāizdara izvēle. Tā mums ir jāizdara, mums ir jāpieņem lēmums. Ja jūs vēlaties veikt vēl vienu izvērtējumu, kas, manuprāt, nav vajadzīgs, tad man ir šāds vienkārši jautājums Kas tad eh, būs paredzēts šajā tiesību akta priekšlikumā? Šie cēnafi, kas tiek uzskatīti par skaidru naudu, saistās ar ļoti lielu sistēmisko risku, jo eh, šeit ir runa par likviditātes maiņu milzīgos apmēros. Tieši šīs problēmas ar šo tiesību aktu mēs mēģinam atrisināt, un, eh, protams, var vienmēr runāt par 3% buferi, vai ar to pietiek, un var iet arī tālāk un to visu pašķidrināt vēl vairāk. Tā kā CNF bija galvenais rīks, kas saistījās ar Lēman bankrotiem, tad kāpēc mēs to vēlamies vēl virzīt uz priekšu? Es zinu, ka iepriekšējo reizi tas saistījās ar labiem rezultātiem, bet es uzskatu, ka uh, mēs varam šeit kļūt par izsmieklu objektu ikvienam, kas tā nopietni paskatīsies uz sistēmiskiem riskiem visā pasaulē. Paldies! Tagad eh, pēdējais eh, runātājs Ilvīgu Lāra, pirms es došu vārdu komisijai. Paldies! Svein, man ārkārtīgi patīk, ka jūs eh, mūsu salīdzinotie priepriekšējā sasākuma, bet toreiz šķiet, ka vienīgie referenti par depozītu garantijas schēmām bija tikai un vienīgi vācieši. Mums vienmēr vajag uh, izvairīties no šādām um, nacionālām um, atšķirībām. Nevar, protams, visu novēlt uz kolēģiem, kas ir klāt, bet, nu, protams, ir jāklausās arī tas, ko saka mūsu ēnu referenti. Šis, šis, šis, um, priekšmets, šis te, temats ir ārkārtīgi svarīgs, un mums galvenokārt ir jāskatās uz divām lietām. Pirmkārt, mums ir jāapskatās, vai tiek izmainīts komisijas priekšlikums. Es nezinu, varbūt vajadzētu šeit jautāt, kāds ir ECB viedoklis, bet uh, ja mēs tik ļoti mainām šo tekstu, tad mums, protams, vajadzētu padomāt, vai tas ir pareizi. Otrs jautājums par amerikāņiem un par reālās ekonomikas finansēšanu. Arī šeit mums vajadzētu divas reizes padomāt. Mēs nevaram pārņemt amerikāņu sistēmu, tas ir skaidrs, bet mums vajadzētu paskatīties, vai šī prakse, kas saistās ar citu ekonomikas finansēšanas modeli, patiešām uh, ir mums atbilstoši. We'll Paldies, tagad došu vārdu komisijai. Linderkungs. Thanks, uh, thanks a lot, Mr. Chairman. Thank Paldies priekšādātājiem. Paldies parlamentu deputātu. Tiešām debatas bija ļoti interesantas un dziļas. Jūs ļoti ātri pieķeraties tam sarežģītākajam jautājumam. Kad mēs gatavojam savu priekšlikumu, mēs centāmies pievērsties finanšu stabilitātei, tāpat laikā saglabājot sektoru darboties spēju, un tagad mēs saprotam, ka, nu, pēc visām šīm garajām diskusijām arī parlamentā un padomē tāpat, uh, ka ir ļoti, ļoti atšķirīgi viedokļi, un tāpēc mēs ļoti augstu vērtējam referentes viedokļus, un, protams, arī visu pārējo viedokļus, kas izteica tos un kas vēlas iziet arī uz kompromisu. Tas ir vienīgais, kas ir iespējams - kompromiss. Tāda kustība ir arī šobrīd padomē. Šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, daudzšķaitņans, kā jau daudz no jums teica, ietekmes novērtējums, ko veids komisija šī, pie šī priekšlikuma bija ļoti detalizēts un salīdzinoši ļoti labs. Uh, Un, ja vēl ir kādi citi jautājumi, ko jūs vēlaties apskatīt, tad komisija, protams, ir jūs rīcībā. Mēs varam jums palīdzēt veikt tālāk izmeklēšanu un noskaidrošanu. Par tālākas ietekmes novērtējumu veikšanu es laiku, ko tas varētu prasīt, nu iesaka, te mums ir zināmas starptautiskas saistības, kas mums, protams, ir jāizpilda. Mēs, piemēram, zinām, ka šāda veida novērtējumi ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks mēs piedāvāsim atbalstu, ja jums tīri būs vajadzīgs tāds tehnisks ieguldījums un labprāt ar nepacietību redzēsim, kas izrietēs no diskusijām starp referentu un ēnu referentiem un kas būs um, iespējamais kompromiss. Thank you to the Commission. Uh, Uh, Paldies komisijai! Appreciate you declare available for something that has not been requested formally yet, so maybe you were slightly too quick, but. Uh, es varbūt uh, par ātru izteicos, bet, nu jā, mēs katrā ziņā visus šos priekšlikumus apspriedīsim, jā. Jautājums komisijai, Svens Gigolds. Ja pareizi sapratu jūs piezīmi, tad jūs neaizstāvat savu priekšlikumu pilnā mērā, vai tā ir? When, uh, when, when we presented the proposal, kad mēs nācām klajā ar priekšumu, mēs domājam, ka tas ir tas labākais variants, bet uh, mēs arī zinām, ka ka ASV situācija, ja to taisnī, taisnā kārtā pārvērst uz pievērstu Eiropas Savienībai, būtu vienkārši destruktīva savos rezultātos. Un tāpēc, m, mm, protams, vēlējāmies nākt klajā ar šādu piedāvājumu. Mēs domājam, ka šis priekšlikums būs labs un ka jūs viņu uztversiet atbilstīgi, bet mēs saprotam, protams, ka turpinās politiskais process, un mēs, lai arī pieturamies pie savu priekšlikumu, vēdamies būt konstruktīvi turpmāko diskusiju vārdā. So apparently the answer to your question is yes. No? Tātad atbildi ir jā uz jūsu jautājumu, Sven. Labi? Tad došu vārdu referentei un lūkšu jūs izteikties pavisam īsi. Um, thank... Paldies, gribu teikt paldies visiem par ieguldījumi. Viens otrs patiešām arī teica, kas tad, ko jūs nodarījāt iepriekšējā dzīvē, ka tagad šajā dzīvē jums nāks ar kaut ko tādu nodarboties. Uh, Jo, kā jau te tika teikts, es tiešām centos rast, nu, kaut kādu veidu priekš. Es pilnībā piekrītu, ka tas, kas šeit ir priekšā, jums nav nekas perfekts, kā ja jūs redzat no debatēm, ir skaidrs norobežojuma līnijas šeit, un ir tādas lietas, par kurām divi atšķirīgi viedokļi nevar nonākt pie kompromisa, bet es tomēr cenšos to darīt. Es tomēr cenšos rast kaut kādu veidu tādu pakotni, kur vienam dots, otram ņemts, jo beigu beigās svarīgi, lai mēs nonākam pie kaut kā. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc neguvām progresu līdz šim, to piedzīvojām iepriekšējo reižu diskusijās. Šoreiz mums ir jānosēdina visi pie sarunu galda un esmu gatava to darīt ar ēnu referentiem kopā un likt katram par kaut ko piekāpties. Nevar visi pilnībā turēties pie sava, tāpēc mums ir jāspēj, nu, kaut kādā veidā savā starpā vienoties un nolemt, uz kur, kurā brīdī un kā mēs esam gatavi iziet uz kompromisu, tā lai situācija var virzīties uz priekšu. Un es gribu tikai teikt, ka jā, nu, pavisam objektīvā kārtā es saprotu, ka e, šeit e, nu, aizstāvēt to, ka tas būtu kopēts pat taisno no ASV situācija. Man bija e, īsa saruna ar ECC un, un un tāpat sarunas ar citiem kolēģiem, kur mēs spriedām par to, kāda būtu iespēja šeit to visu risināt, kā censties pārvaldīt risku, ko Rains teica, tādā atbi, kā Rains teica, tādā atbilstīgā veidā, un tāpēc es centos šeit nākt klē ar kaut kādiem priekšlikumiem, kas, manuprāt, var tomēr piedāvāt kaut kādu iespēju šiem cenavu palikt eh, savā statusā. Jūs tieši tāpat kā komisija skatījāties uz šiem priekšlikumiem, un jūs nu, redzat, tā ir viena no tām iespējām, un šādu iespēju tāpēc arī jums piedāvāju lieku priekšā. Es esmu ļoti, man tiek dots laiks līdz. Uh, uh, 2020. gadam, lai tas status spēkā, kas ir citādāk nekā ASV, es negribu, lai viss te būtu tā kā ASV, nē. Tie, kas saka, ka mēs varam kaut ko izvēlēties un kaut ko iemaksāt, citi saka, ka mums patīk ASV priekšlikums, citi atkal nē. Eh, mēs katrā ziņā jau piecus gadus to vērojam, tāpēc tas nav nekas tāds gluži jauns. Un ņemot vērā mūsu iepriekšējā sasaukuma pieredzi, kad nevarējām rast vienošanos, uh, Uh, un ņemot vērā pašreizies debats, jāsaka, ka mēs no nu, acīm redzot uh, neko nevarēsim arī panākt. Nu, tad uh, nav jau vairs svarīgi, vai mēs te pāris gadus vai pāris mēnešus vēl pagaidām. Es domāju, tomēr, ka mums tad vajadzīgs rīkoties tagad, jo es piekrītu, nu, varbūt nedaudz, kam, ko Svens saka, bet vienā es viņam piekrītu, ka mūsu reputācija šeit tiek apdraudēta. Mēs, kā, mūsu kā parlamenta reputācija, mēs neesam padomu, tad kāpēc mums ir tādas pašas debats kā padomē? Mēs neesam komisija, Mēs esam šeit, lai pārbaudītu šos priekšlikumus, ko iesniedz komiteja. Tas nav nekaut kas tās mm, vaiprātīgi svēts, ko nedrīkstam pat aizskārt. Nē, Un, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka pēdējos pāris mēnešus e, ir situācija daudz kur mainījusies, ir kaut kas virzies uz priekšu. Un tie, kas prasa jaunu ietekmes novērtējumu, nu, var jums teikt, visi tie skaidri, ko es citēju, ir no ietekmes novērtējumu, ko veica tas pats Eiropas parlamenta pētniecības centrs 2013. gada septembrī. Kas tad mainīsies? Ja šie skaitļi jau nāk tagad, lūk, no šī centra, kur tiek teicis, lūk, tik, tik liels ir uh, valsts sektora vērtspapīra obligāciju skaits, tas ir privātais sektors un tā tālāk. Šie skaitļi par mazumtirdzniecību nekas šeit nemainīsies, vismaz nebūtiskā kārtā, nē. Ne? bet šāds ietekmes novērtējums process tikai aizkavēt, un katru reizi, kad referents vai kāds deputants nāk klajā ar jaunu ierosinājumu, mēs taču neprasam atkal veikt ietekmes novērtējumu, vai ne tā? Es uzskatu, ka šeit vienīgais veids, kā varam būt ieguvēji, e, ka, ka vienīgais, kas var iegūt no tāda ir naudas tirgus fondi. Un tad iedomājieties, kas notiks, ja pār, turpmākos divos mēnešos ir kāda problēma, sastapsimies šai kontekstā, pēc kā mēs tajā visā izskatīsimies. Tāpēc es domāju, ka cilvēkiem vajadzētu padomāt mazliet par savu nostājumu, paskatīties, kā nonākt pie tādas pakotnes, kas ļauj situācijai pavirzīties uz priekšu. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs tomēr panākam vienošanos pēc iespējas ātrāk un negaidām tagad kaut kādu vēl Luksemburgas prezidentūru vai nesko. Un es nepiekrītu tā, ja domāju, ka cilvēki sāk nākt klēr kaut kādām apsūdzībām par to, no kurienes kas nāk, vai no kādām valstīm, kurš nāk. Es domāju, tas ir pilnīgi nepieļaujami. Es domāju, mēs visi esam Eiropas parlamenta deputāti, mēs pārstāvam 500 miljonus iedzīvotāju vienādā līdzīgā veidā, mēs savus uz atbildību uzveram nopietni, un tāpēc šāda veida apvainojumi, manuprāt, ir neatbilstīgi. Nedrīkst tagad teikt, ka lūk, jūs nevarat uh, rakstīt šo ziņojumu, jo jūs nākat no Lielbritānijas pamparām vai, piemēram, franču referents, tad nevarēs rakstīt vēl par kodām citām tēmām. Nē, mēs vēlamies attālināties no padomas nostājām, jā, mēs vēlamies pārliecināties, ka esam apsēdušies pie sarunu galda, ka nedrīkst saprotam, ka nedrīkst šeit turpināties šis sastrēgums, šis, eh, šī stagnācija, mums ir jānonāk pie kaut kādas pakotnes, un es esmu gatava pie tādas strādāt. Es vēlos, protams, ņemt vērā visu viedokļus, un varbūt visu es nāku gluži vēl tagad šeit likus uz galdu, bet es esmu gatava izsvērt priekšlikumus, lai konstatētu, lai mēģinātu rast veidu, kā, teiksim, mierināt Ignācijos satraukto prātu, lai arī Džūlijai ir miers eh, vakarā, lai Brajana domas tiek ņemts vērā saits un Žozefs tāpat. Es domāju, ka tas ir svarīgi mūsu reputācijai. Mēs nedrīkstam kavēties, mums jāvirzās uz priekšu, un tas jādara pa katru cenu. Tāpēc vēlreiz liels paldies visiem, es nepacietību gaidu ceturtdien iespēju ar jums satikties un par to visu atkal runāt. Thank you to the rapporteur. Liels paldies referentai. Laika grafiks ir šāds. 11. decembris 2012 grozījuma iesniegšanas termiņš, 21. janvārī apsvē, apsvēršana, balsojums ekon, 21. 24. 22. februārī. Nu, iespējams, ka mēs varbūt saņemsim pieprasījumu pēc ietekmes novērtējumu, kā tas te tika izteikts. Un es tiešām tad īsti nezinu, kā tīri tehniski tas varētu būt iespējams. Varbūt, ka tā ir tomēr, varbūt tam var rast kādu alternatīvu tomēr. Varbūt pat trim četrām dienām varam termiņu pabīdīt uz priekšu. Referenti var par to padomāt. Un tad mēs tādā gadījumā nosūtīsim informāciju, protams, deputātiem. Vai, nu, varbūt jums tagad jau kaut kas ir sakāms par to, ne? Nu, man personīgi neliekas, uh, kā lēmumu var pieņemt šādā veidā divās, trīs dienās. Mums ir programma, darba grafiks, mums ir virkne citu tiesību aktu, pie kā jāstrādā. Tāpēc nav tik vienkārši šeit tagad tikai kaut kā atlikt kaut ko uz priekšu, bīdīt kaut ko uz priekšu, nē. Ne tad to iekļūt kodā vēlākā darba kārtībā. Nē, nē, nē, es uh, nedomāju tagad par ietekmes no, novērtējumu, es vienkārši saku par pašreizējo gra, darba grafiku, vai to paturam tā pašreizējā formā, balsojums, grozījuma izsvēršana. Uh, Varbūt, ka teorētiski ir iespējams to pavirzīt uz priekšu, nu varbūt, ka tas nozīmē, ka pāris dienu vairāk, piemēram, grozījumu sagatavošanai, jā, jā, tam es piekrītu, priekšādātājs saka, ja kopumā tas nemaina kopējo laiku grafiku, tad labi, priekšādātājs turpina, nu tad varbūt varam nonākt pie kaut kāda kompromisa, nu tad šīs dienas pirms Strasbūras, nu pāris dienu vairāk, varbūt, tad priekšādātāji var uzdot jautājumu, es saprotu, ka koordinātori apskatīs jautājumu par šo izvērtējumu, jā. Tas būs koordinātoru ziņā, ja tāds pieprasījums no viņa puses būs, tad to, tas tiks apspriests. Vai tas nozīmē, ka ievērēj, ievērojam pašreizējo laika grafiku attiecībos pašreizējo priekšlikumu? Jā, pieturmies pie pašreizējā grafika ar nelielu nobīdi, piecu dienu nobīdi termiņam grozījumu iesniegšanai. Un tad, protams, tālāk tiksies koordinātori viņu ziņā būs atgriezties pie šī jautājuma un apsvērt Um, priekšlikumu par ietekmes novērtējumu, ja tāds tiks saņemts. Bet līdz šim varu apstiprināt pašreizējo darba grafiku, lūk ar šo pāris dienu novēlošanos grozījumu iesniegšanai. Viss pārējie termiņi paliek to pašreizējā laikā. Varu to jums atkārtot vēl vienreiz. Tātad lūk 17. decembris grozījumiem, 21. janvārs grozījumu izskatīšanai, 22. 24. februārs balsojums ekon komitejā. Ja? un plenāra sēdē, tad marta otrajā plenāra sēdē tas varētu tikt skatīts. Paldies! The... Septītais darba kārtības punkts, tas ir pēdējais šīs dienas darba kārtības punkts. Es ļoti atvainojos referentam, es centos darīt visu, kas manos spēkās, lai iekļautos laika grafikā, bet, nu, esam aizkavējušies, tāpēc tūlīt pat centīsimies ķerties klāt pie jūsu temata. Tas ir, lūk, indeks, ko izmanto kā etalonas finanšu instrumentos un līgumos. Paldies priekšādātāji! Iesākumā vēlos teikt paldies! arī ēnu referentiem par iespēju apspriesties. Mums bija viedokļa apmaiņa šodien par šo ļoti svarīgo dokumentu. Pirms pārēju pie saturiskās daļas, gribu pastāstīt par pāris administratīvu raksturu lietām. Šobrīd cenšos pabeigt ziņojumu projektu, centīšos to izdarīt līdz šīs nedēļas beigām. Ziņojums droši vien tiks arī publiskots attiecīgi nākamās nedēļas sākumā Es turklāt publiskošu arī galējo pilno ziņojumu tekstu un iekļaušu track changes versiju savā eh, mājas lapā. Tur eh, būs saraksts arī visām organizācijām, ko esmu tikusies par šiem eh, salīdzinošiem kritērijiem, un tas viss būs tur iespējams redzams, ja nu kādam tas interesē. Tāpat centīšos ievērot laika grafiku, respektīvi grozījuma iesniegšanas termiņš paredzēts 20. janvārī. Nu, tagad saturiskais. Kā jau minēju iepriekš, tas ir ļoti plašs un ļoti daudz čaļņēns fails, un tāpēc izklāstīšu vispārējo pieeju un tad pievēršēšos konkrētākiem jautājumiem, ar ko šai ziņojumā sastopamies. Vispārējā pieeja bija tāda, mm, ka tiek veidots papildus tiesību akts, kas vērsts pret turpmāku ļaunprātīgu šo salīdzinošo rādītāju iz, e, iz, izmantošanu. Šie rādītāji ir ļoti svarīgi, indeksi ir svarīgi, lai finanšu tirgus varētu rīkoties paļauj, uzticamā veidā. Tas attiec gan uz mazumtirniecības tirgu, gan kreditēšanas tirgu daudz, kur daudzos tirgos ir milzīgi paļaušanās uz šādiem indeksiem un rādītājiem, un tāpēc, ja šie indeksi tiek izmantot ļaunprātīgi un sakarop kaut kādā veidā mm, sašķobīti, tad daudz kas ekonomikā var mm, sašķobīties finanšu tirgu stabilitāte ir no tiem atkarīga un arī lielākā mērā pati ekonomika. Vislabāk tiem būtu tad, ja būtu tāda plaša un dažādu, in, da, dažādi, lai būtu plašums un dažādība indeksu pieejamībā. Ņemot vērā šos apsvērumus, konstatējam nepieciešamību, ka pirmām kārtām uh, ir beidzīgs šo rādītāju un indeksu izmantotājiem dot zināms pilnvars, ļaujot viņiem izm, piedalīties arī indeksu noteikšanas procesā. Tādā veidā viņi varētu pieņemt labākus lēmumus par to, kā šos indeksus izmantot un kā, piemēram, nu, noteikt tirgus disciplīnu administratoriem. Jāpiemēro proporcionalitātes princips Eh, ņemot vērā valdību prasības attiecībā uz indeksiem, lai pārliecinātos, ka indeksi ir sistemā, sistēmiski svarīgi un tiek arvien pakļauts striktiem noteikumiem, tāpat laikā saglabājot mm, eh, savu daudzskaitlīgumu un dažādību, bet tam, tam jānotiek par saprātīgām izmaksām. Par proporcionalitātu un pārskatāmību runājot kritiski svarīgajiem, bišķirīgi svarīgajiem indeksiem, kam ir ļoti svarīgas atsautas un vērtības un sistēmiska nozīme, būtu atbilstīgi e, iekļauties saistošās valdību prasībās kas tāpat laikā atbilst arī starptautiskajiem principiem. Šāda veida prasības ir šāda prasībās ietver arī visaptvarošu pieeju dažādiem indeksu tipiem, kuru pamatos tiek ņemt vērā visdažādākie tirgus veidi un izmantošanas iespējas. Tiem indeksiem, kuri nav tik izšķirīgi svarīgi, uzsvars būtu jāliek uz to, lai gala lietotājiem tiek nodrošināta pārskatāmība to lietošanā un izstrādē. To var panākt, pieprasot, lai šādi indeksu pārvaldītāji publicē paziņojumus par šādiem indeksiem. Turklāt, administratoriem jāpadara pieejami arī atbilstības paziņojumi. Mm, tajos gadījumos, kad, piemēram, notiek revīzijas eh, kontrolas un tam līdzīgi, lai konstatētu, ka tiek nodrošināta atbildība valdības un citām prasībām daudzu saistošu noteikumu noteikšana attiecībā uz tādiem nesvarīgiem indeksiem varētu radīt risku, ka uh, radīsies nepamatots un nevajadzīgas izmaksas. Šāda veida izmaksas var tālāk sabai, s, s, negatīvi ietekmēt gan indeksu izmantotājs, gan to izstrādātājs. Tā rezultātā, piemēram, var palielināties sloks uz Eiropas uzņēmumu un māsēmniecību pletiem laikā, kad gal galā mums ir vajadzīga izaugsme un plašāka starptautiska konkurētspēja. Šai kontekstā pielāgota sistēma ir vajadzīga arī attiecībā uz tiem indeksiem, kuru pamatā ir regulātoru dati un e, preču indeksiem, ja, pam, kuriem pamatos ir ieguldījumi no neuzraudzītiem e, avotiem. Tam jānotiek atbilstīgi starptautiskiem standartiem par svarīguma noteikšanu, jeb izšķirīgo, izšķirīguma noteikšanu. Šeit ir vajadzīga divslāņaina pieeja kad tiek noteikts, vai, cik svarīgs ir konkrētais indeks. Pirmām kārtām tie indeksi, kam ir lielas atsaucas vērtības, pāri par 500 miljardiem eiro, attiecīgā laika periodā būtu jāuzskata par izšķirīgi svarīgiem. Tāpat laikā šāda veida kvantitatīvs vērtējums nevar būt vienīgais slieksnis, kas tiek izmantots. Tas neatspoguļo šī strauji mainošamies tirga raksturu. Tāpēc e, attiecīgajiem varas iestādēm jāiedod komp jādod kompetenci iekļaut šajo izšķirīgi svarīgo indeksu skaitā arī citus indeksus, ko tie par tādiem uzskata, e, veicot attiecīgi izvērtējumu. Šāda veida pasākumos ir ir ļoti svarīgi piemērot tādus pašus kriterijus visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc tajos gadījumos, kad indeks tiek pakļauti uh, riskam un uh, vairākas valstis vēlas izdarīt lā, lēmumu par šo indeksu iekļaušanu kritiski svarīgajos uh, indeksos, te vajadzētu pieņemt lēmumu Eiropas Savienības līmenī. Konkrētu mazāku indeksu gadījumā varētu atstāt šo lietu konkrētās dalībvalsts varas iestāžu ziņā jānodrošina arī piekļuvi daudziem un dažādiem indeksiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai finanšu sistēma varētu darboties efektīvi, tāpat arī reāla ekonomika. Te, tas nozīmē, ka ir vajadzīgi darboties spējīgi noteikumi trešo valstu indeksu administratoriem. Šobrīd nevienā jurisdikcijā ārpus Eiropas Savienībā nav izveidota visaptvarošs juridisks ietvers. Uh, un tāpat arī nav novērota nekāda būtiska attiec, attīstība vai tādas, vai cerības uz to tuvākajā nākotnē. Tāpēc trešo valstu režīmu, kuru pamatā ir um, citas jurisdikcijas, ir neat, nesavienojama ar ES prasībām. ES bāzētiem administratam jānodrošina atbilstība. Ir vajadzīgi papildus instrumenti, kas ļaut pārliecināties, ka es lietotāji joprojām saglabā piekļuvu trešo valstu indeksiem tāpēc ir jāpieņem eh, daļējas atbilstības, jeb ekvivalents lēmumi. Mm. Jāapstāp, jā, tāpēc vajadzīgs arī no Eiropas puses apstiprināt trešo valstu administratorus un jābūt atzīšanas procedūrai attiecībā uz trešo valstu administratoriem. Eh, šādām procedām jābūt paredzētām vismaz līdz brīdim, kamēr netiek pieņemta šo citu valstu jurisdikcijā attiecīgie atbilstības standarti. Visbeidzot par izpildes indeksiem Šeit pastāv arī interešu konflikti, e, jebkurā gadījumā. Un šajos gadījumos ir jāatzīst, ka konkrēto indeksu izstrāde, kas, piemēram, pamatojas uz citiem indeksiem vai vairākiem jauniem datiem, kā tas, piemēram, ir izpildes kritērija gadījumā vai indeksu gadījumā, būtu jāizmanto nevis par izmantošanu, bet par in indeksu piegādi. Tālāk par indeksu izlietošanu. Izliet, Protams, ka tos lieto uzņēmumu finanšu iestādes, un tas palīdz uzlabot kopējā, kopējo pārskatāmību un uzticēšanos indeksiem. Tāpat laikā jāpārliecinās, ka gala lietotāji un patērētāji ir labāk aizsargāti pret neatbilstīgu šādu indeksu izmantošanu. Tāpēc uzraudzītās iestādes saskaņā ar savu finansiālu atbilstību būtu jāpliek ar atbildību informēt galu lietotājs par to, kādi specifiski ir šo, šie kriteriji un indeksi, un tam jāparādās finanšu kontraktos. Es šķiet, ka pie tā ar šo arī varētu beigt savu uzstāšanos priekšādātājiem, patiešām ar nepacietību gaidīšu to, kas sakām sēnu referentiem. Thank you. Give... Paldies. Okmarka kungam došu vārdu, kas aizvieto ēnu referentu no tautas partijas. Paldies! Jā, es eh, tiešām aizvietoju ēnu referentu. Eh, viņš ir aizbraucis uz Kuala Lumpuru banku banku, centrāls bankas jautājumu risināšanai. Viņš aizbrauc uz Kuala Lumpuru, bet atstājam arī šeit. Varbūt kāds sūtīs man kādu krekliņu no turienes bet es esmu gatavs pavēstīt galvenās atziņas, ko viņš lūdza. Principā eh, tas saskan ar to, ko mēs dzirdējām. Eh, šeit Eiroboru un Līboru manipulācijas arī šeit ir izraisījuši tādu skandalozu pieskaņu un Un mums ir dažādas regulas, mums ir eh, tirgus nepareiz izmantošanas regula, un, un tad vēl direktīvas, tad vēl ir Eiropas komisijas priekšlikums. Tad vēl ir globālā reakcija no G20. Arī tur tika pie, pieņemti šie salīdzinošie kritēriji, un to pieņēma eh, arī globāli. Nīdermāra kunga ir trīs Eh, tādi komentāri. Pirmkārt, darbības joma. Viņš saka, ka jo plašāk būs šī regula, jo vairāk būs īstenošanas akti nepieciešami, un tad, tad šeit palielināsies vajadzība pēc jaunām regulēšām normām. Otrs kā darbosies šī regula pretīm citu valstu režīmi. Sākumā priekšlikums nebija īpaši skaidrs. Bet tagad ir skaidrs, kas veido regulējumu bāzi visās valstīs. Un nav paredzams, ka Eiropas regula būs šis jaunais, jaunais standarts. Tad mums jāskatās, lai mēs rīkojamies līdzsvaroti šai ziņā. Šodien ir atsevišķi šādi salīdzinošie orientieri, ko izmanto tirgus dalībnieki, bet eh, te attiecīgi uzraugušiem iestādēm būs jālemj, vai te ir, tas ir pietiekami mūsu tirgumu, vai arī būs, patī, eh, būs kaut kas papildu nepieciešams, vai visi šie etaloni ir pieņemami. Jo šeit varētu būt arī ļoti liels sekas gan uzņēmiem, gan pilsoņiem. Ja mēs gribam uzskatīt, kā Joska etalons ir drošs, tad mēs nevaram pieņemt šo priekšlikumu esošajā formā. Otrs ir par caurskatamību. Par to mēs arī šodien runājam. Nīdamais kungs saka, ka mums ir nepieciešams sašaurināt darbības jomu regulā, mums vajadzētu precizēt īstenošanas aktu. Uh, problēmu, tad ir caurskatamība nepieciešama un jātavinā Josko principiem un jāizdara tā, lai būtu ekvivalents starp šiem kritērijiem Ajosko un šeit. Tad man ir lūgums pateikt paldies visiem ēnu referentiem un koordinatoriem vajadzētu lūgt, lai komisija veic ietekmes izvērtējumu, ņemot vērā jauno situāciju. To visu lūdzu pateikt Nīdermaier kungs ar maniem komentāriem. Paldies, paldies. Tālāk Fernandes Arvaldes kungs no sociālistiem un demokrātiem. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentei. Pēdējo dažu nedēļu laikā viņi ir strādājis ļoti smagi. Uh, Un esmu pārliecināts, ka tuvākajās dažās nedēļās, ja mēs nezaudēsim tempu, tad mēs varēsim sagatavoties šai regulai, un, un jo ātrāk, jo labāk un šis regulējums tiešām ir vajadzīgs. Mēs redzam un lasam presē par manipulācijām, kas ir īpaši aktualizējušās pēdējo uh, mēnešu laikā ne tikai Libor un Euribor tiek manipulēts, mēs arī redzam, kā darbojas sankcijas un manipulācijas ar apmaiņas kursiem. Kā tas, tātad Eiropā ir nepieciešama skaidra regula, lai apturētu šo manipulāciju ar dažādiem indeksiem, un šeit varbūt šie Eh, salīdzinošie eh, kritēriji vai etaloni, tas, tas ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams. Mēs gribam, lai būtu viss stabili, lai nebūtu nekāda burbuļa efekta. Um, un tāpēc ir nepieciešami šie salīdzinošie kritēriji. Un mm, mēs īsumā piedāvājam sekojošo ir trīs vai četri punkti, kurus gribam izcelt, kur ir nepieciešams vēl piestrādāt nākamo dažu nedēļu laikā. Vispirms reguli sāks ar definīcijām, tur ir definēti šie um, kritiskie svarīgie kriteriji un definīcija daļā ir ļoti svarīgi akcentēt Eh, šo te kvantitīvo pieeju, kritisko indeksa vērtību jāpasvītro. Un šeit ir iespējami dažādi veidi, kā izvērtēt šo fondu pārvaldību, varētu izmantot dažādas kriterijas, vai etalons, vai salīdzinošos kriterijus. Uh, bet šeit varētu būt arī kāds vakums, jo no vien, te varētu būt tādi indeksi, kas ir svarīgi tikai noteiktās ekonomiskās vai noteiktās situācijās, un varbūt mazāk kritiski nozīmīgi šie rādītāji ir eirozonas līmenī. Ja mēs ļoti tā precīzi un kvantitatīvi runāsim par indeksiem, tas nebūs pareizi, tas novedīs pie. Uh, regulatīvā vakuma, jo šeit nav iespēja izmanto, izmērīt objektīvi fondu darbību ar šādiem indeksiem un vēl arī tad mēs neņemam vērā tādus indeksus, kas potenciāli varētu būt ne īpaši stabili. Tad otrs jautājums ir jautājums par proporcionalitāti, un šeit es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt šo proporcionalitāti citi un nevar runāt, ka ir viena regula, kas strādā gan ar Libor, gan ar Eirobor un visām pārējām sistēmām, kas varētu radīt nestabilizējošu efektu. Finanšu tirgos ir arī citi indeksi, kas tiek izmantoti citos konkrētos sektoros vai arī reģionālās ekonomikās, un šiem citiem nebūs tāda sistēmiska efekta, tāpēc ir jārunā par proporcionalitāti bet ir arī jā piedāvā tāda pareizā proporcionalitāte, ņemot vērā, ka šeit ir arī preces, ko ietver šie indeksi. Un tad ir vēl jautājums par trešajām valstīm. Man šķiet, ka komisijas priekšlikums nav pilnīgs. Mums nav atsevišķas regulas trešajām valstīm, un mēs nevaram atstāt šos salīdzinošos kritērijus uh, neregulētus un trešajām valstīm. Un tas arī viss. Paldies un paldies referentei. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Saks Vimborna kundze, ņemot vērā, ka daudz kas ir jau pateikts, es gribētu atbalstīt referenti. Es domāju, ka mums jau tagad notiek ļoti laba sadarbība starp ēnu referentiem, ir iespēja arī paust savus viedokļus visa procesa garuma. Uh, Es gribētu runāt par trim lietām. Tātad aptvērums, trešās valsts un administrīvais loks. Vispirms par darbības jomu. Mm, šeit ir, ir bijuši divi ziņojumi par indeksiem un salīdzinošiem uh, kritērijiem. Pirms 2012. gadā visām cenu aģentūrām tas tika analizēts, un tad otrs bija pētījums par finansiāliem kritērijiem. Šie divi ziņojumi bija pilnīgi dažādi konteksti. Te bija dažādi arī administratori, kas strādāja apkopojušos indeksus un rādītājs. Uh, Es domāju, ka mums jāņem vērā specifika, kāda atšķirība pastāv starp finansiāliem indeksiem un, un PRA sastādītos tātad šos indeksus, kur ir ņem vērā arī preces un OPEC un politiskā dinamika vēl jāņem vērā. Un un vajadzētu ļaut fizisko etalonu veidotājiem darboties un vajadzētu padomāt par Krieviju, par Irānu. Katrā ziņā ja nevajadzētu izslēgt šos, šos devējus, informācijas devējus un jādomā par to, eh, kā, cik plaši ir šis fiziskais tirgus un jānodala finansiālie kriteriji no eh, tādiem indeksiem, kur iekšā ir preces. Administrat administratīvais sloks eh, ar finansiāliem strādājot ir nepieciešama augstāka standarti un jāspēj izlemt, vai tas ir svarīgs rādītājs vai mazāk svarīgs, tāpēc ir jābūt arī proporcionālai pieejai. Un par svarīgākajiem kritērijiem es aicinātu ieskatīties eh, tajā, kas ir noticis manā valstī, apvienotā karalistē, Libor regulējumā. Ribu, eh, Libor Mm, netiek regulēts un ir ļoti, ļoti stingri kritēriji, kas tiek vērsti pret tiem, kas strādā gan ar gliboru veidošanu, gan arī e, kas. Mm, tad mums jādomā par to, kā strādāt ar, ar šīm, šiem kritērijiem. Tad um, invest, investoriem ir jādod izvēle, un tāpēc ir nepieciešama caurskatamība un metoloģija strādājot ar šiem salīdzinošiem kritērijiem, lai varētu pieņemt labu, pamatot lēmumu par to, ko tad izmantot, kādu kritēriju. Un ir jādomā par visiem lietotājiem kā par informācijas devējiem, un tad, kad mēs runājam par šo finansiālos sektoru, ja Eh, ir kā, kā modificē šo kritēriju, vai tad viņš ir administrators vai arī devējs, informācijas devējs, veidotājs. Eh, par trešām valstīm jau runāju, bet tā kā nav nekur citur tāda likumdošanas priekšlikuma, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgi, ja mēs negribam uzspiest savu standartu, jo vairāk, ja tie ir vāji. Uh, un vai jausku standarti ir arī ļoti noderīgi, tad, kad mēs pieņemam ekvivalents lēmums. Un es eh, saprotu, ka Nīdermāja kungs eh, ir lūdzis, lai tiktu veikts izpētes izvērtējumu caur pētniecības departamentu, un ņemot vērā, ka šis dosie ir ļoti svarīgs, es arī atbalstītu šādu aicinājumu. Paldies, Matīs Kunce, nogoe. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Mums, laikam, vairs nav īpaši daudz laika atlikt šai sanāksmei. Es gribētu pateikties referentei par šo prezentāciju, bet Diemžēl man nav bijis vēl iespēja piedalīties ēnu referentu sanāksmēs, tomēr mēs varēsim varbūt kaut kā to nokārtot. Man ir tik daudz ziņojumu, pie kuriem jāstrādā. Bet, eh, principā, es piekrītu referentei. Kolēģi jau e, teica, ka mums ir nepieciešams labāk un skaidrāk regulēt šo jautājumu par to, kā izmanto indeksus, un šeit nepieciešams precīzāks regulējums, te es piekrītu, ka jāizvairās no manipulācijām. Un šādā ziņā Es negribu atkārtot to, ka šeit jau izskanēja, gribu izcelt tikai svarīgāko, kas būtu jāņem vērā, runājot par šo dokumentu. Viena lieta, kas man liekas svarīga, ir saistīta ar rīcības pārkāpumiem, interešu konflikti Es domāju, ka šeit tekstam ir jābūt precīzākam, ierobežojošākam. Un otrs par darbības jomu, par to jau runāja daudz arī iepriekšējie runātāji. Es domāju, ka etalonu darbības joma, ņemot vairāk šo brīvprātīgo ieguldīšanas iespēju, te šim darbības jomai jābūt plašākai, jābūt plašākai. Trešais jautājums par indeksu ražošanas godīgumu, integritāti. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams noteikt arī limitus brīvprātīgai informācijas plūsmai no to personu puses, kas veido indeksus. Un visbeidzot, es gribēju runāt par īstenošanu un pārējais periodiem pēc metoloģijas izmaiņām. Es domāju, ka mums vajadzētu noteikt šo pārējais periodu pēc metodoloģijas maiņas, ja tas ir iespējams. Un šajos pārējais periodos etalonus vajadzētu kalkulēt saskaņā ar veco un jauno metodoloģiju, bet ir nepieciešams arī garantēt ekvivalents jautājums. Par to jau runāja arī kolēģi, tas jau ir pateikts. Un varbūt detalizētāk mēs varētu apspriest to citā vietā, citā laikā. Paldies! Skot, kā to kundze, tātad šī depresēšā sāga finanšu skāla skandāli Londonā, Sitijā un tā tālāk. Un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi izdarīt tā, lai šī regula būtu pietiekami dziļa un plaša. Ir radušās bāžas šajos skandālos saistībā ar Forex tirgiem tieši par to, cik precīzi ir etaloni saistībā ar Laiboru. Un tad, kad mēs veidojam likumdošanu par etaloniem, tad eh, mums ir jāietver visi šie gadījumi, ar kuriem būtu iespējams manipulēt un tad, tad bremzējot normālu tirgus attīstību. E, šo te etalonu skandāli skaidri norāda, kā piemēram karalīs iestādes nav kontrolējušas princips, kas darbojās Londona Un šeit ir jārunā arī par Eiropas ietvaru. Šim ietvaram par e, etalonam ir jābūt pietiekami stingram un nekādā gadījumā nevajadzētu pieļaut, ka nacionālās iestādes manipulē savās intereses. Mēs gribam likumdošanā iestrādāt šo piemērotības konceptu, tad arī šo etalonu būtiskums tiks definēts. Nesenā pieredze rāda, ka Libor izmantošana noteiktos mazumtirdzniecības ķīles kontraktos ir bijusi nepareiza, tāpēc ir jārunā par bāzes riska definēšanu, un ļoti daudzi indeksi tiek izmantoti citādos nolūkos, kā paredzēti. Un tad vēl ir atsauce uz pārskata klauzulu, ka komisija būs jāpārskata līdz 2018. gada šo situāciju, cik piemēroti ir etalona to izmantošana un mums ir jāiekļauj visi etaloni un jārada arī tāds režīms, kur visi šie kritēriji tiek pienācīgi kontrolēti, likvidējot arī risku, ko tie varētu izraisīt finanšu sistēmā. Tālāk par esma lomu. Tai vajadzētu tiešā veidā pāraudzīt kritiski svarīgos etalonus Un visbeidzot, mēs gribētu stiprināt esmas lomu un um, vadlīniju noteikšanā, tehnisko standartu kalibrēšana, arī darboties kā starpniekam starp kompetentajām iestādēm. Nīl, Nina Gil, brīvajā mikrofonā. Pavisam ātri. Es gribēju atbildēt Korāņu, es gribēju teikt, ka Vēsturiski naudas tirgus fondi un eh, šie eh, benchmark ziņojumi ir cieši saistīti. Es gribētu jums tiešām vēlēt veiksmis, tāpat kā sev. Mums ir vajadzīgs visaptvarošs risinājums, tāds kā politisks risinājums. Jāatcerās, ka mums ir bijuši mm, skandāli viens pēc otra attiecībā uz reitingiem, tāpēc uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski uh, uzklausīt to, ko teica mūsu kolēģis Jonas. Mums nebūs šeit piemērots tāds ļoti strikts režīms, bet es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz uzraudzību. Vai jūs domājat, ka vajadzētu esmai piešķirt vairāk pilnvaru, vai arī vajadzētu šeit nodrošināt tomēr dalībvalstu pāris? Mani uztrauc arī tas, ko es pieminēju agrāk, šie šīs vēlmes veikt vēl vienu ietekmes izvērtējumu. Kaut kā esam par to sprieduši jau ļoti ilgi, īsti nezinu, ko mēs panāktu, jo tiktu veidots vēl viens ietekmes izvērtējums. Tāpēc gribētu teikt, ka tas nav vajadzīgs. Paldies! Paldies, lūdzu, vārds referentei. Paldies, priekšādētāji! Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un arī Gilas kundzei par mm, pausto viedokli. Es domāju, ka mums patiešām būs daudz jādara tuvākajās nedēļās, bet es ar prieku strādāšu, tāpēc, ka es saprotu, ka mums ir vajadzīgāks, vajadzīgs striktāks regulējums, kaut kas te noteikti ir jādara. Un ja mēs visi pieķersimies šai virvei, mēs noteikti arī panāksim rezultātus. Attiecībā uz ietekmes izvērtējumu Šķiet, ka netika lūgts veikt pilnīgi jaunu ietekmes izvērtējumu. Viņa vienkārši lūdza vēl vienu viedokli par jau uh, uzrakstīto ietekmes izvērtējumu, jo īpaši attiecībās trešajām valstīm. Tātad netika izteikts lūgums veikt pilnīgi jaunu ietekmes izvērtējumu. Man vismaz tā šķita. Es redzu, ka citi kolēģi māja ir galva, tātad visticamāk tā arī ir. Ja mēs skatāmies tagad uz um, to, ka šie jautājumi ir jārisina patiešām steidzami, tad es domāju, ka mums nebūtu šeit uh, kavēties, nevajadzētu kavēties, un liels paldies arī Nedermējers kundzei par lepniem vārdiem. Paldies! Thank you very much. I... Paldies! Tagad uh, termiņi Vispirms mēs izskatīsim ziņojumu projektu 8. janvārī, grozījuma iesniegšanas termiņš 20. janvāris, grozījuma izskatīšana 23. janvāris, balsojums 5. marts. Paldies! Rīt tiekamies pulkstens astoņos, kad mums ir paredzēta apvienotā sanāksme ar nodarbinātības komiteju. Vai eh, mums ir zinām telpa šai sanāksmei?